rozpoczynania obrad powinna być prowadzona dopiero. Sveiki, kolēģi! Nu, jā, pamazām laikam visiem jāpierod pie šī jaunā sanāksmu sākšanās laika. Nevis trijos, bet divos trīsdesmit. Nu, visi ir pieraduši, ka sāk darbu tikai trijos, un tāpēc, nu, cilvēki vēl tikai palēnām zālē ieplūst, bet nē. Un viens otrs vēl tik un tā kavējas. Domāju, ka viens otrs varbūt vēl gribēs pievienoties, varbūt vēlāk arī pievienosies, jo mm, droši vien domā, ka sāks sanāksim tikai trijos, bet nevaram ilgāk kavēties. Kā jūs varbūt zināt, mm, tūki pēdējā laikā katru sanāksmi sāk ar paziņojumu. Un eh, tāpēc priekšādātājs tagad dod vārdu tiem, kas vēlas lasīt paziņojumu. Tūku paziņojums. Informējam, ka šobrīd notiek eh, darba strīds ar Eiropas parlamenta vadību par jaunajiem tūku darba noteikumiem, un eh, sarunas ir nonākuši līdz brīdinājuma streikam. Līdz ar to eh, tūkošana šai sanāksmē tiks pārtraukta sanāksmes oficiāli noteiktajā beigu laikā. Tas ir 18.30. Paldies! Bardzo dziękujemy. Lielas paldies! Un mēs uzklausījām tulku paziņojumu, un tagad mēs ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar komisāro Viteni Andru Kaikša kungu. Viņš ir mūsu ļoti godājams viesis. Mēs viņu sveicam šajā agri komitejā. Un eh, kad, komisār kungs, jūs bijāt pēdējo reizi mūsu komitejā? Es šķiet, nu, ka tas bija maijā. Jebkurā gadījumā es ļoti priecīgs esmu, ka jūs esat šeit ar mums šodien. Un eh, runājot par daudziem un dažādiem jautājumiem, kuriem jūs šodien esat paredzējis runāt, ir eh, vesela rinda jautājumu un veselu rindu punktu, par ko mums jārunā. Mēs runājam par dzīvnieku veselību, par augu veselību, par pārtiks jautājumiem, par nodrošinājumu, par drošu pārtiku par visu, kas ir saistīts ar kaitēkļiem, ar, um, arī augu veselības jautājumiem. Nedrīkstam aizmirst arī dzīvnieku labklājības jautājumu, dzīvnieku aizsardzību transportēšanas laikā. Un Dorman kungs ir referents, šajā jautājumā, un viņš raksta ziņojumu par šo jautājumu, un uh, mēs uh, esam iesaistījuši arī NV komiteju šajā darbā. Uh, domājam arī par to, vai nevajadzētu pat organizēt izmeklēšanas komiteju Bet eh, tad eh, mēs sapratām pēc diskusijām, ka šī, šajā jautājumā kompetentā būs agri komiteja, jo šeit mēs runājam par dažādiem standartiem, kas attieksies uz šo jomu. Un eh, skaidrs, ka mēs visi atbalstam šo domu, ka dzīvnieku labturības normas ir stingri jāno, jāievēro arī transportēšanas laikā. Es domāju, ka mums ir jāstrādā pēc iespējas vairāk, lai garantētu uh, šo normu izpildīšanu. Un uh, varbūt uh, nevajadzētu īpaši pārvadāt dzīvniekus pirms uh, tie nonāk kautuvē. Un ir ļoti daudz dažādas iniciatīvas, daudz lietas, ko mēs varam izdarīt, lai uzlabotu dzīvnieku labturības stāvokli, transportējot tieši. Tad ir jautājums ir par mm, pārtiks drošumu. Mūsu delegācija ceļoja arī, bija aizceļojusi uz Brazīliju, tas jums ir zināms. Un mēs arī uzņēmām kontaktu ar kolēģiem no DJ Sante. Tad arī šī ģenerāla direktorāta direktors arī ir iedies uz šo sanāksmu. Mēs viņu aicinājām. Esmu ļoti pateicīgi par to, ka jūs atsaucāties. Komisāra kungs, es jums došu vārdu bez kavēšanās. Uh, Un e, pēc tam noteikti būs iespēja uzdot jautājumus un arī uzklausīt jūsu atbildes. E, uzdos jautājumu gan koordinātori, gan arī citi e, komitejas locekļi. Visiem būs iespēja gan komentēt, gan arī uzdot jautājumus. Mēs esam nedaudz iekavējuši mūsu laiku, tāpēc mums ļoti ātri jāiet uz priekšu. Lūk, došu jums vārdu, komisārkungs. Paldies! Paldies! Godējumie deputāti! E šie gadskatie dialogi ir ļoti svarīgi. E, tās ir ļoti auglīgas diskusijas. E, šis dialogs ļauj mums novērtēt mūsu progresu un padomāt par nopietniem jautājumiem, kas mm, ir parādījušies pēdējo 12 mēnešu laikā. Vēl bez tam šīs debates arī liecina par mūsu sadarbību, tiecoties uz kopīgu mērķi. Mūsu mērķis ir sasnākt, panākt augstākus dzīvnieku, cilvēku un augu veselības standartus, pārtiks drošību un uh, dzīvnieku labturības normu izpildi. Lielas paldies par uzaicināšanu, un es izmantošu šo iespēju, lai izcēlu tieši šos jautājumus, kas ir ļoti svarīgi gan šai komitejai, gan Eiropas pilsoņiem, gan arī komisijai. Bet um, tā kā jūs esat nedaudz jau diskutējuši šo jautājumu nesen, es gribēju eh, pievērst jūsu uzmanību nesen pieņemtajai regulai, eh, kas attiecas uz pārtiks produktu marķēšanu un brīvprātīgi izcelsmes eh, norādi nu, marķējumu tekstā. Um, šīs regulas um, mērķis ir rakstīt informāciju par sastāvdaļām tādā veidā, lai tas nemaldinātu patērētāju. Un šai ziņā ir izstrādāti skaidri kriteriji, kas nodrošina vienādas spēles noteikums un arī uzlabo izpratni no patērētāju puses. Jūs zināsiet, ka dažas dalībvalstis jau ir paziņojušas par saviem valstu pasākumiem, par obligātajiem izcelsmes marķējuma pasākumiem attiecībā uz noteiktām produktu sastāvdaļām, un dažas valstis arī vēl sniegs komisijai informāciju ziņojumu veidā par to, kā tas ietekmē iekšējo tirgu, un komisija tad izvērtēs, kā šī iniciatīva attiecas un ietekmē pārtikas ķēdi. Eiropas Savienībā ir ļoti stingra likumdošana dzīvnieku un augu veselības jomā, un mūsu sistēma tiek regulāri pārbaudīta un pārbauda to dažādas slimības, ar ko slimo gan dzīvnieki, gan augi. Un daudzi no mums pēc būtības ir lauksaimnieki un visi zina, ka ja mēs gribam apkaroti dažādas slimību uzliesmojums, mums ir jādarbojas koordinēti, strateģiski un ātri. Uh, Ksilēlas gadījumā ir bijuši ļoti stingri Eiropas Savienības eh, pasākumi, eh, un te ir mērķis aizsargāt Eiropas Savienības teritoriju. Mums ir nepieciešams ātrāks administratīvas procedūras, kas darbotos visās dalību valstīs. Un līdzīgi Āfrikas cūkumēris Eiropas Savienībā ir arī ļoti būtisks drauds cūgaļas e, sektoram visās dalību valstīs. Tas ir drauds ne tikai tajās valstīs, kur ir konstatēti šie slimības uzliesmojumi gadījumi nozīmi. Un reaģējot uz uzliesmojumiem, komisija ir pieņēmusi ļoti stingrus eh, pasākums attiecībā uz dzīvu cūku pārvietošanu, kā arī cūku, cūku produktu, cūgaļas produktu eh, pārvietošanu, transportēšanu, un mēs esam izvērsuši arī starptautiskas sārunas, lai pārliecinātu partneris, ka mūsu cūgaļa ir droša. Aktīva vietējo kopienu iesaiste un dialogs ar interesantām pusēm spēl izšķirošu lomu, lai mēs varētu kontrols eh, pasākumus ieviest. Tas eh, ir īpaši svarīgi, tad, kad mēs runājam par nepopulāriem pasākumiem, kā piemēram koku ciešanas normas. Uh, Daudz, eh, vajadz, daudz eh, darba ir jāpievērš arī eh, Āfrikas tūkumēra apkarošanai, un šeit jāpiemina nesenā sanāksmes Sofijā martā šogad Bulgālijas prezidentūras laikā, jo nekaitēkļi, ne dzīvnieku slimības neatzīst robežu, tāpēc bīstamās slimības prasa arī stingru reakciju no mūsu puses, un tā ir mūsu atbildība, gan komisijas atbildība, gan jūsu mm, šīs te komitejas deputātu atbildība ziņot par šīm jaunajām jaunajām normām un ierobežojumiem. Tas ir jādara ātri, pretējā gadījumā mums būs ļoti nopietnas sēkas, kas ietekmēs gan mūsu veselību, gan mūsu ekonomiku. Āfrikas cūku mēra kontrole ir milzīgs izaicinājums, bet dažkārt šie izaicinājumi izraisa arī iespējas. Šeit tad pastātiec arī uz kr krāpšanu ar pārtiks produktiem. Pagājušā gadā eh, Finprola krīze ir novedusi pie Eiropas Savienības eh, pārtiks drošuma sistēmas pārskata. Mums ir mācības, ko eh, guvām krīzes laikā un attiecīgi stiprinājām mūsu pārtiks produktu aizsardzības sistēmas. Tad kādi ir šie grozījumi, šie pasākumi? Mēs turpinām turpinām to rīcības plānu, ko mēs, ko mēs izstrādājām pēc ministru konferences komisijas pakalpojumu, komisijas dienestēs un dalībvalstis. Uh, Attiecīgi ir integrējuši trīs tīklus. Esam apvienojuši administīvo atbalstu un sadarbību, ātrās brīdināšanas sistēmu attiecībā uz pārtiku un dzīvnieku barību un arī um, ar šo sistēmu, kas, kur ir ziņots par krāpšanu, krāpšanu ar pārtiks produktiem. Tas ir vienots tagad uh, IT instruments un tas tiek realizēts uh, tā, kā tas ir plānots un uh, šis darbs jāpabeidz līdz gada beigām. Likumdošana ir vērsta uz dažādiem pasākumiem. Mēs šo likumdošanas saistīsim ar jauno oficiālo kontroļu regulu, un mēs esam diskutējuši jau par šo teksta projektu ar dalībvalstīm kopš aprīļa. Bet neviena sistēma nav tāda, kur nebūtu trūkumi. Mēs turpināsim meklēt um, iespējas uzlabot sistēmu. Esmu pārliecināts, ka um, šie uh, direktīvu pārskati uh, būs ar nopietnu ietekmi. Pirms runāt tālāk, es gribētu pastāstīt arī par to, cik svarīga loma dalībvalstī mūsu pārtiks eh, drošības sistēmas nodrošināšanā. Eh, piemēram, mums ir šī sistēma, ko sauc par eh, agrīnās brīdināšanas sistēmu pārtiks un barības jomā un arī administratīvās palīdzības un sadarbības sistēma. Šīs sistēmas vada pirmām kārtām dalībvalsts, bet no otras puses komisija nodrošina arī ātru un efektīvu informācijas apmaiņu starp visām šīm sistēmām un tās sastāvdaļām daļām, un dalībvalstīm arī ir ļoti svarīga loma tādās jomā, kā atliek vielu monitorings, un dalībvalstīm ir ļoti ātri un efektīvi jārēģē uz riskiem. Tā jūs redzat, ka šie rezultāti darba uzlabojumi ir atkarīgi no mūsu kolektīvā ieguldījuma. Godami deputāti, Eiropas Savienības pārtiks drošuma standarti eh, ir attiecināmi arī uz starptautiskiem partneriem, kas grib eksportēt pārtiks produktus uz Eiropas Savienību. Es gribētu izmantot šo iespēju un pārliecināt jūs, ka eh, komisija veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu veselību e, visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, un noteikti tas attiec arī uz Brazīlijas gaļu. E, tad, kad tika konstatēti krāpšanās gadījumi ar Brazīlijā, tad e, komisija nekavēties lūdza, lai Brazīlija piemēro ļoti stingrus pasākums, lai kontrolētu eksportu uz Eiropas Savienību. Tāpat laikā importu kontrols mūsu robežās arī tika pastiprināts. Digi Sante izvērsa trīs, es atvainojos, divus auditus Brazīlijā kopš pēdējā gada, un, un šobrīd tiek veikta audit kontrole par dzīvnieku izcelsmes produktu atliekvielām, kas ir sastopamas Brazīlijas dzīvnieku izcelsmes pārtiks produktos. 8. maijā mēs aizliedzām vai aizvērām 20 Brazīlijas uzņēmumu darbu, ieskaitot tos, kas bija saistīti ar eh, krāpšanu un Mēs neļāvām viņiem tālāk um, eksportēt uz Eiropas Savienību. Es personīgi esmu nepārtraukti runājis ar Brazīlijas ministru un atgādinājis par to, ka ir pasākumi, kas noteikti jāizpilda, tad, kad tas tie tiek pieprasīts pieprasīti. Līdzīgi modernizētajam Eiropas Savienības Meksikas globālajam nolīgumam jaunais piedāvātais līgums ar Brazīliju ietver arī visaptverošu sanitāro un fitosanitāro sadaļu. Komisija ļoti rūpīgi izvērtēs iespēju un to, kā Meksikas sistēmas darbojas un vai ir iespējams nodrošināt saskaņu ar eksporta prasībām uz Eiropas Savienību. Tas nozīmē, ka, ka ka nekādā ziņā šajā lielā daļā, kas, gaļā, kas būtu ievesta no Meksikas, nevarētu būt uh, hormonu klātbūtne. Uh, tādā veidā mēs virzam savus lēmumus, un kamēr mēs runājam par tirzniecību, joprojām es gribētu pasvītrot to, ka komisija dara visu, ko var, lai nodrošinātu labāku tirgus piekļuvi arī Ķīnā Ķīnas produktiem Eiropas Savienības um, tirgumu. Un šeit ir nepieciešama reģionalizācija, kas ir augsta manā darba kārtībā. Es strādāju kopā ar Hogan kungu un komisāru Malstromu, lai pārliecinātu Ķīnas pusi, ka arī viņiem ir jādarbojas saskaņā ar um, standartiem, ko formulējas Pasaules veselības, um, Pasaules dzīvnieku veselības organizācija. Un es jau tikos maijā ar Ķīnas lauksaimniecības ministru, un mēs par to runājām arī komisārs Hogans nesen. Uh, bija misijā uz Ķīnu un arī lūdza, lai tiek apstiprināta tirgus piekļuve Eiropas Savienības lielopu gaļai. Katainena kungs arī apmeklēs augsta līmeņa ekonomisko un tirniecības dialogu ar Ķīnu nākamnedēļā. Es arī plānoju apmeklēt Ķīnu tuvākajā laikā un stāstīt par mūsu sistēmu. Tad, kad es sāku strādāt, bija 12 Eh, darbības, eh, kas bija jāveic saskaņā ar Eiropas Savienības dzīvnieku labturības stratēģiju. Šīs darbības vai šie, šie plāni tagad ir pabeigti. Eh, trīs no šīm darbībām bija ļoti mm, svarīga un bija saistīti ar Eiropas Savienības likumdošanu un šīs darbības bija saistītas ar eh, cūku labturību. Dokuments tika pieņemts 2016. gadā, tālāk dzīvnieku transportēšanas vadlīnijas 2017. Gad, eh, gadā, eh, tālāk um, labākās prakses izpēte un dzīvnieku aizsardzība um, nokaušanas laikā. Tas tika pabeigts 2017. gadā. Un komisija ir pieņēmusi sešus ziņojumus, un viens no tiem saistīti ar Eiropas Savienības importēšanu un labturības aktivitātēm. E, tas mm, savukārt norāda, ka Eiropas Savienība joprojām ir e, dzīvnieku labturības standartu izstrādes priekšplānā. E, tad vēl ir pieci ziņojumi, kas fokusējas uz dažādiem tehniskiem jautājumiem, ieskaitot arī uz uz um, lopu kaušanas jautājumu. Es gribētu arī minēt, ka Eiropas Savienība ir pieņēmusi arī dzīvnieku labturības platformu, tas ir noticis pagājušā gadā. Uh, Un martā e, komisija ir, ir arī apstiprinājusi pirmo ES references centru, kur tiek apkopota informācija par dzīvnieku labturību. Tagad es gribētu parunāt par tēmu, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Jūs zināsiet, ka komisija ir pieņēmusi e, vienotu Eiropas veselības plānu pret e, mikrobu rezistenci, un tas ir bijis pagājuši vasar un ir jau konkrēts rīcības, kas ir plānā atzīmēts, un tagad tās jau ir izpildīts. Progress par pasākumu izpildi ir lasāms arī komisijas tiemekļu vietē. Un es arī gaidu Eiropas parlamenta pašiniciatīvu ziņojumu par to, kā tiek realizēts rīcības plāns. E, Pretmikrobu rezistence un cīņa pret to ir, um, ir kolektīvs pasākums, un parlamentam šeit ir ļoti svarīga loma. Es, es esmu arī priecīgs atbalstīt šo jauno regulu par veterināriem zāļu līdzekļiem un arī mm, pārtiku. Un esmu priecīgs, ka ka šu, re, diskusijas par šo regulu ir pabeigtas šajā mēnesī. Esmu priecīgs, arī vienmēr runāt ar parlamentu, un nu, es gribētu pateikties referents kundzē, ar kur nu, mēs tikāmies vakar. Godējumie deputāti, Eiropas Savienība ir e, visaptveroša pārtiks likumdošana. Tāpat laikā nevienā sistēmā nav tā, ka nebūtu problēmas, un mēs nekādā ziņā neguļam uz lauriem. Tā vietā mēs vienmēr gribam uzlabot mūsu procesus, un mēs arī apgūstam gūtās mācības. Uh, aprīlī komisija ir pieņēmusi savu priekšlikumu par Eiropas Savienības riska izvērtēšanas caurskatamību un ilgspēju. Tas attiecībā uz um, pārtiks ķēdi. Šajā priekšlikumā um, nav domāts par to, ka vajadzētu pilnībā mainīt Eiropas Savienības risku izvērtēšanas sistēmu, bet uh, drīzāk mērķiecīgi ir jāpārskata vispārējo pārtiks aprits likumu un arī nozara likumdošana, lai uzlabotu caurskatamību un ilgspēju procesam. Es eh, šo, eh, šo priekšlikumu jau prezentēju dalībvalstīm Agrifišu eh, padomē un arī Envi komitejā šeit parlamentā aprīļmēnesī. Es gribētu pasvītrot, ka ir vesela rinda konsultāciju, ko organizējas komisija. Visvairāk gribētu izcelt atvērto publisko mm, konsultēšanos ar anketas palīdzību, kas ir jau pabeigta ilgi astoņas nedēļas. Vispirms šajā pārskatā ir četri galvenie pīlāri. Vispirms ir ir jānodrošina informācijas caurskatāmība. Tā tiek sniegta gan zinātniekiem, gan pilsoņiem. Šeit darbojas EFSA iestāde. Otrs punkts ir jāuzlabo zinātnisko pētījumu kvalitāte un drošums, tad, kad tie tiek izmantoti uh, riska izvērtēšanā. Treškārt, ir arī priekšlikums iesaistīt zinātniskos paneļus un, un tas atbalstītu EPSA neatkarību. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka šīs darbs uzlabos komunikācijas starp komisiju EPSA dalībvalstīm, iesaistītajiem un sabiedrību kopumā. Mēs gribam šo priekšlikumu pieņemt līdz uh, 2019. gada pavasarim Eiropas parlamenta atbalsts un šīs komitejas atbalsts ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam panākt šo mērķi. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti, paldies par atvēlēto laiku un tagad sāksim mūsu diskusiju. Es uh, ceru, ka tā būs uh, ļoti interesanta un auglīga un uh, esmu gatavs tajā piedalīties. Paldies! Queen. Dziękujem. Paldies komisāra kungam. Bija tiešām ļoti interesanti to dzirdēt. Un tagad katram no koordinatoriem divas minūtes. Un sāksim ar, ar Desa kungu. Jā, liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Liels paldies jums, komisāra kungs, Andri Kaitesa kungs. Paldies par visu šo informāciju. Es varbūt nevarēju būt klāt no paša sākuma, bet es zinu, ka jūs esat tiešām lielisks komisārs šajā jomā un darbojieties ļoti veiksmīgi. Es ļoti rūpīgi sekoju jūsu darbam. Un kas mani sevišķi priecē, ir tas, ka jūs cenšaties visos gadījumos aizstāvēt uh, lauksaimnieku intereses, ņemt šīs intereses vērā. Uh, Un tas tā notiek visu šo laiku, kamēr jūs darbojaties komisāra amatā. Runājot par rezistenci, esmu paskatījies statistiku no Vācijas. Tiešām ir iespējams kaut ko darīt, ja tiek izmantotas pareizās metodas. 2011. gadā, piemēram, Vācija antibiotiku bija no viens. Uh, 1700 tonnām aptureni, un tagad, tagad ir 500 eh, mazāk eh, tonu. Tas nozīmē, ka pa 900 tonnām īstenībā mums ir samazinājums. Tas ir diezgan iespaidīgi. Runājot par eh, cilvēkiem izmantotiem medikamentiem, te varētu teikt, ka tāds samazinājums Tātad par dzīvniekiem ir samazinājumi, savukārt cilvēkiem lietotie medikamenti. Tā tas nenotiek. Ir nepieciešams visu šo informāciju ļoti rūpīgi uh, piefiksēt. Man ir sajūta, ka mēs kaut ko samazinām, bet savukārt uh, cilvēku ārstēšanam uh, šāds antibiotikas tiek izmantots arvien plašāk. Par tirsniecību runājot, es varu pilnībā piekrist tam, ko jūs teicāt. 2010. gada oktobrī mēs Eiropas parlamentā Strasbūras sesijā nolēmām to, ka kāds medikaments drīkst būt uh, pielaists tikai un vienīgi tādos gadījumos, ka tas atbilst visiem mūsu standartiem, gan ekostandartiem, gan arī dzīvnieku labturības standartiem. Divas trešdaļas deputātu atbalstīja šo priekšlikumu, un tas noteikti jāņem vērā arī tad, kad tiek slēgta tirdzniecības nolīgumi. Un importējot produktus, ir tā, ka ne visos gadījumos mūsu priekšlikumi tiek ņemti vērā, mūsu noteikumi tiek ievēroti, un tas, protams, kropļo konkurenci. Paldies! Andrija Kungs, lūdzu! Oui, merci, Priekšādā tā pateicos. Nu, ļoti jauki, ka jūs nākat eh, klajā ar šo prezentāciju. Es gan mazliet aizkavējos, nevarētu redzēt, bet mēs esam daudz darba kopā pie tā mm, darījuši, tāpēc es ļoti labi to visu pārzinu. Un gribu vaicāt, ehm, mm, protams, ir skaidrs, ka vēlamies uzlabot šo ar barību mm, saistītos tiesību aktu kopumu, un uh, šis priekšlikums nenoliedzami ir svarīgs. Eh, un, Zivsaimniecības komitejā savukārt arī notika viedokļu apmaiņa par šo pašu lietu, runājām par pesticīdiem visu citu starpā un uh, radās eh, plašas aktīvas debatas. Manuprāt, beigās situācija izdevās uzlabot. Un, ja runājam kopumā par tiesību aktiem, kas attiec uz pārtiks nozaru, tad šī joma mums ir nu, ļoti nozīmīga. Domāju, ka kopumā cilvēki apzinās, ka lauksaimniecībai šeit spēlējama ārkārtīgi nozīmīga loma. Nav tā, ka Tas ir tikai nu, viens no pārējiem ekonomikas sektoriem. Pastāv saiknes starp lauksaimniecību, uzturu, cilvēka veselību, un šo saikni nevar notvērtēt par zemu. Tāpat ir taisnība, ka mums nepieciešams būt prasīgiem šai jomai, jābūt striktiem. Un tas visiem jāpaturprātā. Un tam visam jāatspoguļojas arī mūsu ikdienas uh, dzīvē, jo gal galā cilvēka veselība, vidas veselība ir tas svarīgākais. Šobrīd notiek plašas pārmaiņas, mēs te visā piedalā, piedalāmies, līdzdarbojamies, un mēs nedrīkstam šajā gadījumā palikt ietpakaļus kustībām, virzībai, kas, kas šai jomā norisinās. Jūs runājat par pārskatāmību, tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Un jūsu priekšlikums gribētu kādā veidā uzlabo šo situāciju, jo, manuprāt, tieši šis zinātniskais eh, pamats piedāvā mums iespējas izvērtēt riskus. Eh, otrs jautājums - publiska piekļuva datiem, kas tiek eh, apkopoti. Jūs teicāt, ka vēl pie šī jautājuma atgriezīsieties. Nu, mēs varam raudzīties uz šo konfidenciālo informāciju, bet nu, tad gribu vaicāt, kāda veida mērs komisija var īstenot, lai pārliecinātos, ka mm, visas šīs laboratorijas un mm, tā tālāk izstrādā normas, kas atbilst Eiropas standartiem. Un visbeidzot, kā jūs komisijā raugāties uz iespēju uzlabot eh, EPNIE, Eiropas pārtiks nekatīgums iestādes pārvaldību? Uh, Eh, zinām taču, ka pārvaldība ir ļoti nozīmīga. Un tas ir svarīgi visu šo jautājumu kontekstā. Tātad, lūk, kā jūs grāsaties risināt šos riskus, kas saistīti ar pārtiks nekaitīgumu Eiropā. Makindērs kundze. Thank you, Chair. And, um, th paldies priekšsēdētājiem, paldies komisāra kungam par jūsu prezentāciju. Jūs runājāt par to, cik svarīgi ir nodrošināt drošu pārtiku mūsu iedzīvotājiem. Un jūs mums arī teicāt, ka jūs nodrošināt to, lai pārtikā importētajā gaļā nebūtu augšanas hormonu. Jūs runājat arī par Eiropas Savienības dzīvnieku labturības stratēģiju. Un mans pirmais jautājums ir par to, kā jūs labturības noteikumus attiecināt uz importēto gaļu Eiropas Savienībā, jo mūs tiešām mēs labprāt redzētu, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērot dzīvnieku labturības standarti un lai tas pats būtu attiecināms arī uz to gaļu, kas tiek importēta, lai arī to dzīvnieku augšanā tiktu ievērota dzīvnieku labturības standarti. Vēlos paturpināt to, ko teica Desakungs par uh, mikrobu, antimikroba rezistenci. Jūs, komisāra kungs, jūs esat komisijā pieminējis tādu nudžu komandu, uzvedības uzlabošanas komandu. Tas nozīmē vienkārši, ka ir nepieciešams cilvēkus pamudināt darīt pareizās lietas bez vajadzības radīt jaunu normatīvo aktu. Apvienotajā karalistē ir tā, ka izrakstot antibiotikas eh, cilvēkiem apvienotajā karalistē, tad pateicoties šīm stimulēšanas procesam, mēs esam mēģinājuši un mums ir panācis mazināt uh, recepšu skaitu par diviem miljoniem katru gadu. Un varbūt komisija jūs esat padomājuši par šāda veida risinājumu. Zabīra kungs. Kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, jau vakar pest komitejā mums bija iespēja diskutēt ar jums. Paldies jums liels par visu, visām šīm iespējām. Mēs esam runājuši arī par pārtikas normatīvajiem aktiem. Un arī jūsu priekšlikums tiešām nodrošina kon, e, caurskatāmību un arī komunikācija tiek uzlabota. Mēs to visu esam pamanījuši. Runājot par Āfrikas e, cūku mēri, e, mūsu lauksaimniekiem. Protams, šeit ir ļoti nopietnas bažas. Es tiešām ceru, ka šeit viss sanāks, kā mēs plānojam. Protams, pārliecības man nav. Ir skaidrs, ka preventīvie pasākumi ir jāievēro. Jautājums par dzīvnieku labturību. Tas ir mūsu dienas kārtībā jau ilgāku laiku, arī pagājuši nedēļu Strasbūrā starp grupā par dzīvnieku labturību. Mēs esam uh, apmainījušies ar datiem un faktiem, kas ir saistīti ar dzīvnieku labturību, piemēram, ar teliņu pārvietošanu, transportēšanu, un es esmu uzdevusi jums jautājumu par to, vai būtu nepieciešams pieļaut uh, dzīvnieku, dzīvo dzīvnieku transportēšanu uz kautuvi, lai tas vairs nenotiktu ārpus Eiropas. Mans priekšlikums būtu, lai mēs transportētu nevis uh, dzīvus dzīvniekus, uh, bet jau gaļu. Es, piemēram, zinu, ka Jaunzēnlandē ir ļoti strikti noteikumi. Tas nozīmē, ka tur kaušana bez apdulināšanas vispār nav iespējama. Un uh, es uzskatu, ka šis vispār ir pareizais risinājums par antimikrobu rezistenci. Jā, mums ir ļoti labs plāns. Par dokumentēšanu runājot, manuprāt, labāk būtu, runājot par lauksaimniecības dzīvniekiem, būtu nepieciešams skaidri noteikt atšķirības starp antibiotikām, kas tiek izmantotas uh, uh, lauksaimniecības dzīvniekiem un lolojumu dzīvniekiem. Es nezinu, kā ir, vai tiem ārstiem, tiem vetārstiem, kas uh, ārstē pārsvarā suņus un kaķus, vai viņiem arī būtu nepieciešams tikpat rūpīgi to visu pierakstīt un uzraudzīt. Uh, Flanagan kungs, paldies priekšsēdētāji. Es esmu dzirdējis jūs, komisāri, vairāk kārt, un jūs katru reizi cenšaties mums teikt, ka tas, kas ienāk no Brazīlijas, un, un arī tie papildu produkti, kas ienāk no Brazīlijas, ka tur viss ir mierīgi, ka tur viss ir droši. Es neteiktu, ka jūsu uh, argumenti ir pārliecinoši, jūs runājat par 100% pā, fizisko pārbaudi, 20% mikrobioloģisko pārbaudi, bet mūsu dati, eh, kas arī cevišķi mums ir pieejami pēc, apciemo, eh, pēc Brazīlijas apciemojuma, nu nav tā, ka viņiem ir tādi paši standarti kā Eiropas Savienībā. Eh, tur kautuvēs nav informācijas par katru nokauto dzīvnieku. Tur kopumā ir informācija par, eh, par dzīvnieku grupām, kas tiek nokautas. Un tas nozīmē, ka ja runa ir, piemēram, par nokautajiem dzīvniekiem un par kādu sabojāto gaļu, tad nav iespējams, piemēram, pat noteikt, eh, kurā, eh, kurā saimniecībā šis dzīvnieks ir audzis. Līdz ar to Eiropas Savienībā mums ir tik strikti noteikumi. Katram katram uh, zemniekam ir nepieciešams tik ļoti rūpīgi visu pārbaudīt, visu pierakstīt, bet te pašā laikā mums ir šī situācija, kurā cilvēkiem nav jāpieturās pie tiem pašiem standartiem. Jūs gan jau esat dzirdējis to nevienu reizi viens, jo daudzi atkal to pašu visu laiku saka, bet vienkārši mēs konstatējam patiesos faktus. Tad līdz ar to, kāpēc mums būtu nepieciešami standarti, ja ir iespējams importēt no valsts, kurā standarti nav ne tuvu līdzīgi mūsu standartiem. Vēl viens jautājums, kā ir, vai jūs plānojat sekot uh, dzīvniekiem uh, apkārt uh, Brazīlijai vai citām valstīm, vai jūs uh, čipus liksiet, varbūt kameras uh, pieķēdēsiet, lai varētu skaidri zināt, ka tiešām šie dzīvnieki tiek turēti atbilstoši standartiem? Hauslinga kungs, lūdzu. Jā, es arī labprāt sākšu ar Brazīliju. Mēs, kā komiteja, esam paviesojušies Brazīlijā. Un varu teikt, ka standarti Brazīlijā ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar mūsu standartiem, bet tomēr komisija turpina sarunas. Un var teikt, ignorē komisija to, ko mēs esam atklājuši. Un komisija vienkārši turpina darbu kā līdz šim, it kā nekādu atziņu nav. Un tāpat ir arī ar Meksiku. Nu, varētu teikt, ka tur standarti nu, galīgi nav salīdzināmi ar to, kas ir pie mums. Un tad tādās valstīs kā Brazīlija mums ir jārunā. Mēs esam daudz runājuši par glifosātiem. Glifosātus Brazīlijā izmanto desmitreiz lielākās, ap, lielākā apjomā nekā pie mums. Un nevar līdz ar to mērīt ar to pašu, pat, ar to pašu mērauklu. Uh, Par pesticīdiem atkal atgriezīšos pie šī jautājuma. Agrāk tika runāts par trīs neonikotīnu, un, un tagad mēs dzirdam, ka dažās valstīs ļoti atklāti tiek pateikts, ka mums ir īpašs īpaš gadījums un mums ir nepieciešams īpašs risinājums. Piemēram, Rumānija, Bēļģija atkal tiek runāts par šo vielu, un tad jautājums ir, kā mēs darām, vai nu mēs aizliegsim to, tirgū, vai arī pateiks, nu varbūt ir kaut kādi īpaši risinājumi un īpaša situācija. Jo, piemēram, ja komisija saka, ka kāda viela ir tik, uh, uh, tik bīstama, ka tā ir obligāti jānoņem no tirgus, tad viss tad tirgu tā vairs nedrīkst parādīties. Runājot detalizēti, cik liela ir caurskatāmība vai uzņēmumi var teikt, ka tiešām viņu komerc noslēpumi tiek glabāti un vai EFSA ir pietiekami daudz kompetences, lai varētu to visu nodrošināt un ka tiešām viņu dokumenti ir kārtībā. Es teiktu, ka EFSA ir nepieciešams lielāks finansējums tam un mums ir vajadzīgi arī neatkarīgi eksperti. Un tas nozīmē, ka dalību valstis vienkārši nesūta šobrīd pietiekami daudz neatkarīgu ekspertu. Vēl viena lieta, tas ir tā regula, ko mēs esam pieņēmuši. Un Albert, es mums vajadzētu runāt ne tikai par to, kas tiek ieviests, bet arī kādā apjomā, kādā veidā tas tiek ieviests. Jo mums ir jābūt pietiekami ambiciozim tajā, ko mēs pieprasām. Savādāk mēs nepanāksim neko. Agņukungs. Thank, thank you very much. Lielas paldies, komisārkungs. Es esmu visaimniecības um, pārstāvs un viss vis šīs tēmas man ir svarīgs. Pirmkārt, šī mikrobrezistence. Manuprāt, tā ir viena no lielākajām problēmām, ar ko mēs sastopamies lauksaimniecībā. Respektīvi, mums ir jācenšas um, apturēt šo um, zāļu lietošanu, nu, lai arī cilvēki nekļūtu rezistenti pret antibiotikām. Ko varam darīt šeit lietas labā? Nu, manuprāt, uh, ļoti labs eh, nu, grants būtu piešķirt līdzekļus biodrošībai jo tieši tāda biodrošība ļaut vērsties pret slimībām. Bet pirmām kārtām jābūt nopietnai infrastruktūrai, un tas ir ļoti dārgi. Tāpēc gribētu lūgt komisiju padomāt arī ārpus ierastajām līnijām. Ir taču arī, piemēram, tādi putni, savvaļas putni, kas ir, eh, nu, kuri ir šo, šī, šo slimību toleranti, un tad šos gēnus var nodot arī mājputniem, un eh, nu, mums ir Nu, jātiek vaļā no šīs domas par to, ka ģēm, ja ģenetiski modificēts organisms ir kaut kas pilnīgi nenormāls. Es eh, negrasos, protams, saviem putniem dot nekādas antibiotikas, bet es domāju, problēma gadījumā jāpiedāvā kaut kāda veida finansiāls atbalsts. Citi mājputnu, cits nap, mājputnu, protams, ir putnu gripa, kas arī laiku pa laikam var parādīties, un ja tā aktivizējas, tad tas var kļūt ļoti, mm, par ļoti bīstamu jautājumu. Tad atkal jau pastāv tāda savāļas putne, kas šos, eh, šo gripu dabū, bet, eh, nu, atveseļos no šīs gripas, un tāpēc mums vajadzētu izpētīt šo gēnu eh, ju, apjomu un pētīt, kā panākt to, ka šie gēni varētu tikt pārmantot arī mājpuntnos īpaši ārpusē, ārpus fermām dzīvojoši putni, nu, piemēram, lūk, šie laukā izlaistie cāļi un tam līdzīgi ir daudz vairāk pakļaut riskam, ka tie varētu ar šo gripu sasniegt pēdējās. Eh, šai ziņā visi šie man ierosinājumi, protams, prasītu līdzekļus, bet tāpēc es teiktu, ka vienkārši tie līdzekļi, kas no KLP iet vidas aizsardzības pīlāram, varētu tikt izmantot šādiem mērķiem, jo gal galā pašreiz to izmantošanas mērķis ir pilnīgs blēņas. Paldies! Saskaņā ar to, par ko esam vienojušies, tad mēs ļausim komisāra kungam atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, un pēc tam tad ļausim izteikties pārējos deputātus. Tad lūdzu. Thank you, thank you very much. Lielas paldies, saka komisārs. About... Šis ierosinājums attiecībā uz KLP un 40% līdzekļu to, tēr, to tērēšanu, nu, te atbildi ir ļoti vienkārši. Parlaments un padomi ir tā, kas lem par šāda veida līdzekļu sadalu. Tātad jūsu rokās tas viss ir lūdzu. Um, bet tas, protams, nebūs tik vienkārši. Vienkāršošana vienmēr rada tālākas problēmas būs izteikti runāsim skaidru valodu. Pirmkārt, tad ķeršos pie pirmā jautājuma, ko uzdeva Desa kungs. Jūs minējat ļoti labus piemērus. Nu, kā šī Vācija, Vācijas gadījumā šī antibiotika izmantošana ir mazinājusies. Un daudzās dalību valstīs ir līdzīga rīcība novērot. Es domāju, tas ir labs piemērs un ļoti labi, ka mūsu pasākumu un mērku mēs esam jau iepriekš īstenojuši rīcības plānu ietvaros ir vainagojušies ar panākumiem. Tas ir bijis spēcīgs instruments. Uh, Um, antibiotiku lietošanas samazināšanā. Nu, lūk, tagad mums ir jauni instrumenti mūsu rīcībā, un te es īpaši runāju par iespēju ieiest, ieviest jaunu veterināro medikamentu tiesību aktu. Lūk, šīs uh, med, ārstne, ārstējošā dzīvnieku barība, par, pie ko jūs šobrīd tieši noslēdzat darbu. Uh, Bet, ja runājam par mikrobu rezistences plānā apstiprināšanu, tad atcerē, atcerēsimies, ka pieņēmām arī vadlīnijas par atbilstīgu antibiotiku izmantošanu cilvēku veselības aprūpē. Pagājušajā gadā tās tika pie, ap, apstiprinātas. Turklāt Vēlamies, protams, arī paredzēt ļoti strauju diagnostikas testu iespējamību, tā lai šie ģimenes ārsti varētu tūlīt pat spēt diagnosticēt ar atbilstīgām iekārtām aprīkojumu, lai nolemtu, vai šai gadījumā pie slimības vainīgas vīrus vai baktērija. Pirms tiek iztērēta, tas, protams, nozīmē līdzekļus. Un bija atsevišķi tādi zinātniski izstrādātāji, kas nu, lika priekšā šādu straujas diagnostikas uh, līdzekļus iekārtus. Un tāpēc domāju, ka tieši šādā veidā mēs varētu atbalstīt ģimenes ārstus, lai viņi varētu efektīvāk īstenot diagnosticēšanu. Un, nu, protams, arī vēl drošs veids ir nodarboties ar vakcināciju. Uh, padomē mēs, es domāju, arī vajadzētu runāt par tālākām iespējām uzlabot vakcinācijas jomu, tīpaši risinot tādus jautājumus, kas saistīti uh, ar um, sezonālu gripas epidēmiju rašanos. Tas ir vienkārši lielisks piemērs, jo, ja ir vakcīnas, tās var mums palīdzēt samazināt uh, slim, saslimstības incidentu skaitu Nu, protams, ka arī no šāda veida gripas var izraisīties dažādi veidi iekaisumi, kam prasa vajadzīgs antibiotikas. Un, ja mēs šādi īstenojam vakcinēšanu jau saulēcīgi, tad mm, antibiotiku lietošana samazinātos apjomos. nu, varbūt kaut kādi strikti rādītāji, slimnīcu kontrole antibiotika izmantošanā. Nu, tā ka tās tiek izmantotas tikai pēc receptes. Nu, lūk, ir jau visi šie pasākumi un ierobežojumi, kontrole pār eh, antibiotiku izmantošanu cilvēku veselības aprūpē. Un tieši šai virzienā arī turpināsim darbu. Nu, un, protams, pēdējais punkts ir tas, ka. Šobrīd prasām, lai dalība valstis finalizē savus nacionālos rīcības plānus līdz šī gada beigām, lai viņi šos plānus mums prezentē, un tā tad varam izskatīt šīs, šo iespēju saskaņotību, iestrādājot to ko, kopējā Eiropas rīcības plānā ar mērķi izveidot konsekventāku, saskaņotāku darbību šai jomā. Eriks Andrio minēja jautājumu par par vispārīgiem pārtiks nekaitīgumu ak, tiesību aktiem, par iespējām izmantot Tātad izmantot pētījumus, tātad publiski organizētus pētījumus. Protams, arī par ēpnī pārvaldību viņš runāja un to, ka vajadzīgs spēcināt zinātniskās iespējamības un kā kontrolēt laboratorijas. Nu, lūk, pirmām kārtām jūs eh, attainojat tādu ļoti plašu ainu - lauksaimniecība, uzturs, cilvēku veselība un eh, to, ka vajadzīga lielāka saskaņotība starp to visu. Nu jā, tam mēs piekrītam, tāpēc jau arī šī kopējā lauksaimniecības politika pirmām kārtām ar to vēršam uzmanību uz veselīgiem pārtikas produktiem, vēlamies veicināt dalību valstis, uzlabot savus uzturpolitiku virzienus, tīpaši raugāmies, piemēram, uz pārtiku bērniem, vecāka gadagājumu cilvēkiem. Ir, protams, vajadzīgas visaptvarošas uzturpolitikas līnijas un ietveri. Tas ļaus mums arī tālāk palīdzēt eh, mudināt operatorus pievērst uzmanību veselīgai pārtikai, jo mm, veselīga pārtika par sociāli pieejamām cenām ir ļoti aktuāls jautājums. Nu, tas ir jārisina, un tieši dalību valstu ziņā ir to arī darīt, raudzīties uz to, kā viņi var iet šai virzienā. Par pārskatāmību runājot. Komisija ierosina, lai visi pētījumi un informācija, kas tiek izmantota šāda veida priekšlikuma sagatavošanā, tiek eh, pie, nodrošināta publiski pieejamā, pieejamā veidā un arī tā proaktīvi automātiskā kārtā. Un tāpēc eh, tas tiek paredzēts jau procesa ļoti agrīnā stadijā satur, saturs tiek aizsargāts un padarīts konfidenciāls tikai pie konkrētiem apstākļiem. Un tam ir, protams, arī attiecīgs juridisks ietvers un nosacījumi. Intelektuālā īpašuma aizsardzība, piemēram, ir viens no elementiem vai kaut kāda tāda veida apstākļi, kas eh, izriet no sektora likumdošanas. Bet tāpat laikā pastāv tāds saraksts ar pozitīviem kritērijiem un līdz ar to. Uh, tagad vajadzētu būt daudz vienkāršāk šos kritērijus identificēt, es runāju tieši par konfidencialitātes prasībām. Un EPNI ir tiesības izvērtēt, visus dokumentus, kas tiek nonāktās eh, uzmanības lokā, un pārliecināties, ka tas ir, eh, šī informācija ir pamatot. Un ja kaut kas šai gadījumā neatbilst kritērijiem, tad tādā gadījumā tūlīt pat dokuments tiek publiskots, publicēts un tā tālāk. Pētījumi ir jāpadara publiski pieejami, tiem jābūt arī vienkārši pieejamiem elektroniskā formātā, kā jau minēju datu ekskluzivitāte un personas datu aizsardzība, kā arī intelektuālā īpašuma tiesības, ir jautājumi, kas krietni skaidrāk jādefinē, ir tīpaši jau sektoru tiesību aktos. Uh, jā, arī ir, jāierosinā, ir ierosināti grozījumi šobrīd astoņās šādās nozaru aktos, mm, tiesību aktos, lai atspoguļot šo pieeju. Nu, un, protams, ka tas attiec arī uz visu agri, agropārtikas ķēdi, ne tikai pesticīdiem. Uh, kā jūs minējāt, šis pārskatāmības noteikums attiecas, attiecas uz pilnīgi visu, uz visiem um, šiem tirgus dalībniekiem vienalga, vai tie ir pesticīdu ražotāji vai, vai pārtikas um, bagātinātāji, ražotāji un tā tālāk. Šie noteikumi attiecas uz visiem, tam visam jānotiek atbilstīgi. Nu, un, protams, piekļuve datiem šiem eh, izējas, izējas datiem. Protams, sākumā ir noteikts eh, konfidencialitātes noteikums, bet tālāk tiek izvērtēti visi šie drošības aspekti, pamatoties uz izējas punkta datiem, un eh, attiecīgi tad tiek pieņemta lēma. Par to nav šaubu, ka šie dati tiek izvērtēti izvērtēt par pārvaldību runājot. Mēs esam jau uzlabojuši šo pārvaldības schēmu, šobrīd, piemēram, valdē ir dalību valstu pārstāvi, NVO pārstāvi, nozars pārstāvi un arī Eiropas parlamenta pārstāvi. Bet, protams, ka šiem pārstāvjiem vajadzētu būt ar atbilstīgu pieredzi vērtējumu jomā. Viņi tie nav risku pārvaldītāji. Tas, protams, šajā gadījumā jāievēro arī tiecīgie noteikumi par interešu konfliktiem un tā tālāk. Esam arī noteikuši virkni mērs un pasākums, lai izvairītos no privātā un valsts sektora konfliktu pastāvī, pastāvēšanas. Nu, protams, papildus mēs esam ierosinājuši jaunajā daudzgadu finanšu plānā iekļaut papildu finansējumu 62 1,5 miljonu eiro apmērā katru gadu, lai spēcinātu epnī. Nu, protams, ka tālāk līdzlēmējiem par budžeta līdzlēmējiem abiem ir jālem par to, vai šis atbalsts eh, tālāk epnī tiks piešķirts. Un nu, tātad parlaments un padomi tālāk par to lems. Nu, protams, ka tas būtu ļoti būtisks uzlabojums EPNI finanšu kapacitātē. Viņi tādējādi var arī, varētu arī pieņemt darbā papildu darbiniekus un varētu arī pieprasīt tālāk pieņemt darbā tieši zinātniekus, nevis tikai šai panelī, mm, tā ka tie darbotos, bet arī plašākā veidā, arī ārpus šī paneļa. Makintāras kundzes jautājumi. Kā piemērot dzīvnieku labturības standartus un trešo valstu ražotāju gaļai? Nu, Pirmkārt, gribu skaidru un gaišu pateikt, ka tieši Eiropas Savienības rīcības dēļ Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas līmenī šobrīd ir uh, noteikti dzīvnieku labturības standarti, kas ir spēkā globāli. Un, nu, protams, tie nav tik augsti kā ES standarti, bet tomēr tieši mūsu rīcības rezultātā šādi ir izstrādāti. Un domāju, ka tālāk varam gaidīt tālāku attīstību. Tas, protams, tepat laikā nav viegli, bet, nu, lūk, to mums ir izdevies panākt. Turklāt ir arī divpusējs vienošanās ar valstīm. Nu, piemēram, šobrīd piedāvājam plašu atbalstu to austrumu valstīm, apmācam šo valstu ierēģņus, kā sekot līdz dzīvnieku labturības standartiem. Esam izstrādājuši arī mērķtiecīgu programmu šīm vajadzībām. Tā, lai dzīvu dzīvnieku transportēšana samazinātos, standarti uzlabotos, nu, mums jāuzlabo šo valstu kapacitāte eh, darboties dzīvnieku labturības standartu jomā. Protams, mums ir arī divpusēji tirzniecības nolīgumi ar valstīm, un tur ir iekļauts, iekļauta sādaļa klauzula parasti arī par dzīvnieku labturību. Hauslinga kungs minēja Merkosur. Tas ir ļoti labs piemērs. Nenoliedzami viņi bez jebkādām debatēm piekrita, ka jautājumi par mikro, mm, mikrobu rezistenci tiek iekļauti šai nolīgumā. Un e, tas ir, tā ir tirzniecība, kas pamatojas uz noteikumiem, jo galu galā tirzniecības jomā tas jau nekad nav tā vienpusē, te vienmēr ir divas puses. Nu, es negribu tagad piekrist tam, ka mums vajadzētu noliegt tirzniecību no visas pasaules, ļaujot tikai un vienīgi Eiropas Savienībai eksportēt pārtiku uz trešām valstīm. Nu, tas būtu pārāk vien, vien pārlieks vienkāršojums. Turklāt vienlaikus jāsaprot, ka uzlab, mēs uzlabojam savus standartus, vienlaikus Pie, mums ir jāpiedāvā apmācība nekaitīgākas pārtiks e, jomā. Mēs to arī katru gadu darām, nosūtām ekspertus, uz, kas strādā šais trešās valstīs, palīdz tām izstrādāt dzīvnieku labturības standartus un lūdzu iz, izplatiet arī mūsu sniegto informāciju mūsu lauksaimniekiem un sabiedrībai, sakot, ka mēs tiešām darām ļoti daudz divpusēju attiecību ietvaros, eh, strādājot ar trešām valstīm. Nav tā, ka komisija vienkārši akli visam piekrīt. Nē, tas ir ļoti tāds vienkāršojums, vienkāršots attainojums. Un nav tā, ka te būtu arī kaut kāds tikai viens vienīgs vaininieks, kas, un, Un tas nu tagad būtu jāķer pie rokas. Nē, mums arī pašiem jāuzņemas atbildība par to, ka jāizprot visu šo jautājumu daudzšķautņainība. Nu, un, protams, Makintājas kundze runāja arī par eh, šo mm, rezistenci, un šai jomā mēs, protams, varam panākt ļoti daudz, bet es arī zinu tādas valstis, kas līkojas eh, līdzīgi arī ārpusēs, un tas ir ļoti labi. Um, Tagad ir izstrādāts arī tāds vienots veselības tīkls. Tajā līdzdarbojas visu dalību valstu pārstāvi, un šai tīklā tiek runāts tieši par šāda veida lietām, kā, piemēram, apmainīties ar paraugu praksi starp dalību valstīm. Un svarīgi atzīmēt, ka šis tīkls tiešām darbojas ļoti veiksmīgi. Jūs, eh, kundze, savukārt vaicājāt par Āfrikas cūkumēri. Un dzīvu dzīvnieku transportēšanas problemātiku. Runājot par Āfrikas cūkumēri, nu, protams, jūs zināt, ka tā, eh, šī slimība joprojām konsekventi ir eh, Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti nopietnas jautājums. Lietuvā, Latvijā Igaunijā, Polijā, Čehijā, Ungārijā un Rumānijā ir konstatēti Āfrikas cūku mēra gadījumi. Gan uh, cūkopīgā, gan arī, piemēram, meža cūkām. Atsevišķos gadījumos, kā Čehijā, tikai vienai no šīm jomām. Bet, nu, kā jūs zinat, tiek īstenot ļoti daudz pasākumu, lai vērstos pret to. Un tas tiešām ir ļoti nopietns eh, jautājums. Un šeit ir milzīgi svarīgs eh, cilvēciskais faktors. Jo šeit nerunājam tikai par meža cūkām, bet ja mēs neesam gatavi šo situāciju pārvaldīt, ja mēs nevaram šo cilvēcisko faktoru nokontrolēt, nu, tad tālāk ir diezgan bīstami uh, mēģināt citādi nonākt pie rezultātiem, bet reizi pa pusgadu notiek augsta līmeņa minister, ministru sanāksmes, ir tie, kas ekspertu grupas uz vietas tiek iesaistītas dalību valstis, uh, ir gadu tiek pārskatītas dzīvnieku labturības stratēģijas ik pa trim mēnešiem, pat mēs šobrīd EPNI lūdzām to izvērtēt, izvērtēt iespēju, kā samazināt meža cūku populāciju Eiropas Savienībā, kāda med metodas labāk izmantot, ne tikai izšaušanu un tātad mednieku līdzdarbību, bet varbūt ir arī kāds jaunas metens. Nu, tagad mēs gaidām no EPNI darba rezultātus. Varbūt, ka viņiem būs kādas rekomendācijas, padomi, nu, un, protams, ka vienlaikus tam visam jāizmanto arī vienlaikus biodrošības standarti un konkrēti paņēmieni. Katrā ziņā varēsim jums likt priekšā visus šos detalizētos skaidrojumus, tā kā tos saņemsim, lai samazinātu šo ļoti grūti, šo ļoti grūti apkarojumā slimības incidentu skaitu. Nu, protams, riska, val, riska valstis ir Ukraina, Baltkrievija, Moldova un Krievija. Tur situācija ar Āfrikas cūkumēru ir daudz trakāka. Un, ja mums nav iespēja saskaņot kopēju stratēģiju arī ar šīm valstīm, tad būs ļoti grūti šīs slimības izplatošanos ierobežot. Bet mēs katrā ziņā ļoti aktīvi pie tā visa strādājam. Nu, un eh, es pavisam eh, drīz došos arī uz Baltkrieviju, tikšos ar ierēģiem par šiem jautājumiem, tur arī runāsim. Tālāk. Runājot par dzīvu dzīvnieku transportēšanu, jūs jau zināt, Jā, protams, jā, un arī par šīm kautuvēm runājot, nenoliedzam. Nu, jā, te tiek, piemēram, izskanēja prasības vispār eh, pielikt punktu visu veidu lopu, eh, lopu, lielopu gaļas eksportam un visu šī apdulināšanas metodas un tā tālāk. Jā, bet nu, jūs taču saprotat, ka tas nav reāli. Mums nav nekāda ekonomiska pamatojuma, lai to darītu. Bet, nu jā, mums ir, jā, mums ir jāievieš standarti, jāsako šo standartu ievērošanai, un tad jāpieprasa, lai visi veido operatori šo standartus attiecīgi piemēro. Uh, Nu, jābūt arī ļoti spēcīgām inspekcijām dzīvnieku transporta laikā. Nu, tagad vasarā tas, protams, ir īpaši sarežģīts jautājums, jo vasarā ļoti daudz eh, tiek eksportēti dzīvi dzīvnieku. Mēs esam lūguši visas dalībvalstis sadarboties ar mums, censties saplānot kopā ar attiecīgiem operatoriem šāda veida eksporta darbības tā, lai neradītu tālākas problēmas kaut kādas šaurā infrastruktūras lokā Nu, līdzīgi kā tas Bulgārijā bija ar kapitānu Andrējevu gadījumā. Bet nu, mēs taču saprotam, ka mēs varam tikai un vienīgi prasīt dalību valstis, aps, izsvērt savu atbildību, rīkoties atbildīgi šai jomā. Uh, Turklāt šai saistībā es priecājos par Eiropas kopienu tiesas lēmumu, kas ir ieviesis skaidrību šai gadījumā. Nu, mums visiem ir pilnīgi skaidrs, ka šim lēmumam ir jā, jāseko, tas jāpiemēra un jāraugās uz to, lai arī dalību valstis no šī lēmuma izrietošās normas ievieš savā darbībā attiecībā uz dzīvnieku kaušanu. Nu, piemēram, ja dzīvnieki tiek kauti kaut kāda veida, mm, atbilstīgi kaut kāda veida reliģiskām normām. Bet, nu, pirmām kārtām mums jā, var jums apstiprināt, ka mēs pastāvīgi runājam ar dalībvalstīm par visiem šiem jautājumiem. Es sūtu vēstuli pēc vēstules ministriem un vienmēr prasām viņiem uzlabot kontroles situāciju vienlaikus Arī sagatavojam ziņojumus, iesniedzam rekomendācijas, pētījumus un zinām, ka šī joma ir visai delikāta. Daram visu, kas mūsu spēkos. Un vienlaikus pastāv arī dzīvnieku labturības platformas, kur šīs diskusijas norisinās. Flanagan kungs savukārt vaicāja par Brazīliju bet es vēlējos šajā gadījumā skaidri un gaiši pateikt, ka Eiropas Savienības importa sistēma piedāvā ļoti augstu aizsardzības līmeni eh, attiecībā uz veselības riskiem. Nesenais lēmums, kas tika pieņemts 8. maijā, um, iz, izņemt no saraksta 20 Brazīlijas um, uzņēmumus, ir ļoti labs pierādījums tam, ka Eiropas komisija dara visu, lai aizsargātu ES patārētājs. Mēs ļoti strikti pieturamies pie visām šīm normām attiecībā uz importu no no Brazīlijas, tiek īstenots inspekcijas. Mēs turpināsim turklāt bloķēt arī jebkāda veida papildus telpu un reģionu pievienošanu eh, sarakstā ar valstīm, no kurām atļauts šis eksports veids, bet turklāt nesen Brazīlijā veikt arī attiecīgi revīzijas pasākumi. Uh, tā lai mēs varētu leģitīmi īstenot jebkāda veida tiesvedības darbību, ja tiktu konstatēti pārkāpumi. Bet nu, mums vienlaikus jāievēro arī savas starptautiskās saistības un jāuzklausa saprātīgi argumenti, respektīvi jā, jāpiedāvā samērīgi mēri šādās importu gadījumos. Nu, protams, pastāvīgi sazināmies ar Brazīlijas varas iestādēm, cenšamies arī viņu kapacitāti uzlabot, tā lai viņi paši varētu nodro, nodrošināt pārskatāmu kontrolas sistēmu savā valstī. Hauslīna kungs tāpat arī eh, atkārtoti vaicāja eh, par pesticīdiem, glifosātiem, uh, Brazīlija izmanto vairāk glifosātus, jūs teicāt, nekā Eiropas Savienība. Bet, nu, kad mēs runājam par izvērtējumu, kad runājam par aktīvajām vielām un par to, vai tas ir kancerogēns vai nē, nu, tā ir viena lieta, bet šeit mēs runājam par ilgspējīgu pesticīdu izmantošanu, tad tādā gadījumā arī, piemēram, dalībvalstu ziņā ir pie, piemērot tādus pasākumus un mērus, kas neļauj uh, pārliecīgi izmantot pesticīdus, tiem uzkrāties šai pārtikā. Nav tā, ka mēs eh, tāpēc apturēsim sarunas ar Mērkosuru Eh, mums taču ir uz noteikumiem balsīts tirdzniecības nolīgums, bet, nu, protams, ka jūs arī zinat, ka šie jautājumi ir sarežģīti, ir ļoti eh, grūti šādus mērus un pasākumus ieviest. Eiropas Savienībā ir virkne dažādu programmu attiecībā uz pesticīdiem. Nu, tagad mēs ierosinām aizliegt četrus pesticīdus, kas ir toksiski cilvēkam, bet dalībvalstis pieņēma lēmumu nenobalsot par šo priekšlikumu. Līdz ar to vienošanās šobrīd par šiem eh, jautājumiem nav. Nu, tagad ir problēma arī ar vārš, ar vāru, kas tiek izmantots organiskajā lauksaimniecībā. Ko mēs varam darīt lietas labā, ja nav šī dalībvalstu vienošanās? Tiešām ļoti sarežģīts jautājums. Un es pat gribētu teikt, ja ļausiet, ka komisija faktiski ļoti konsekventi rīkojas šajā gadījumā, kad tā strādā pie pesticīdu kontrolas jautājumiem un tam līdzīgi. Agņokums. Jūsu pieeja ir nenoliedzami nozīmīga. Jūs sakat, lūk, kā varam izmantot ko vairāk nekā tikai tehnoloģijas, lai risinātu jautājumus, piemēram, šādiem endēmiskiem vīrusiem. Nu jā, meža cūkas uh, nonāk, nu, Anīs atvainojas nevis meža cūkas, bet gan sapveļus putni no arktiskajiem reģioniem dodas uz Eiropas dienvidiem, un tad lūk visas šīs sērgas arī izplat un tā tālāk. Un tad, nu, tiešām jādomā, kā tikt galā ar šiem vīrusiem šajā endēbiskajā reģionā, bet, protams, ka te ir vajadzīgs ļoti plašs jaunu instrumentu klāsts un resursi un tā tālāk, un mēs atkal un varam vienīgi tikai kolēģiem no pētniecības un izstrādes ģenerāla direktorāta lūgt pievērsties šim jautājumam un papētiet to, kā mudināt mūsu zinātniekus nākt klajā ar efektīvākiem instrumentiem šāda veida jaunu. Um, sērgu apkarošanas līdzekļu, jeb vakcīnu izstrādē, nu, piemēram, pret, turku, e, pret putnu gripu. Tas nav vienkārši uzdevums. Nu, tas, kas attiec uz jūsu priekšlikumu samazināt līdzekļus KLP ietvaros klimata pārmaiņu apkarošanai, nu, tas ir acīm redzam tāda jūsu ļoti individuāla doma, un es katrā ziņā šeit jums piekrist, diemžēl nevaru. Paldies! Tad saskaņā ar to, kas bija solīts, tad aicināšam tagad deputātus Un Pekiev kundze, lūdzu, jūs būsiet pirmā. Aguilera, ok, sorry, madam. Madam Aguilera. Aguileras kundze, lūdzu. Gracias, prezident. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, komisāra kungs. Ļoti tiešām daudz jautājumus jūs apskatījāt un. Mm, mums trialogs notiek. Šis dialogs paredzēts pavisam drīz. Un šķiet, ka mums ir tagad labs priekšlikums par MP, un mums jābūt par to ļoti, pār, ļoti apmierinātiem. Tagad šobrīd ir uh, divi trialogi paredzēti, un visticamāk tie norisināsies ļoti veiksmīgi. Es nerunāšu ilgi, gribētu tikai runāt par importa kontrolas sistēmu, kas mums šobrīd darbojas tā ir ievērojama, bet nav pietiekami elastīga. Piemēram, ja mēs runājam par citrus augiem. Ražotāji uzskata, ka, piemēram, no Āfrikas valstīm importētie citrus augi Eiropas Savienībā, un neskatoties uz to, ka kaitēkļi tur ir konstatēti, mēs tomēr turpinām importu. šie citrus augi joprojām tiek importēti. Tur nekas nemainās. Tāpēc arī, manuprāt, jūsu priekšlikums par caurskatāmību un, un uh, atbilstību pārtikas ķēdes posmos, tad šeit FC vajadzētu darīt vairāk. Tā, lai mēs tiešām varētu rēģēt uz lietām pēc iespējas ātrāk. Un resursu, ko jūs pieminējāt, 72 miljoni eiro, lai EFSA varētu darboties efektīvāk, caurskatāmāk, kas nevēr to pietiek. Kaputo kungs, lūdzu. Grazie, grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties komisāru kungam par viņa runu. Paldies par gatavību, kā ierasts, runāt par šīm lietām ar mums. Mēs runājam par ksilelu, un par to mēs arī runājām iepriekšējā nedēļā. Tagad ir jāiet uz priekšu ātrāk. Bet atgriežoties pie mūsu šodienas tēmas, pēdējo mēnešu laikā mēs um, redzējuši dažādas pretrunas vērtējot dažādas vielas tieši saistībā ar fitosanitāro jomu, dažādi produkti, glifosāti, arī endokrīnās sistēmas um, grāvējvielu ietekme tika vērtēta. Un um, mums um, ir jābūt objektīviem un ļoti neatkarīgiem arī tad, kad mēs pētām Eiropas pārtiks nekaitīgumu iestādes pētījumus. Eiropas pilsoņiem ir nepieciešama uh, lielāka caurskatamība. Pārtiks eh, nekaitīguma iestādes eh, veiktie pētījumi ļoti bieži tiek apmaksāti no to kabats, kam ir nepieciešama autorizācija. Kā jūs eh, gribat apiet šo problēmu? Kā tas ir iespējams, ka tie, kas ir ieinteresēti pētījuma rezultātā, to arī finansē? Vai tas ir neatkarīgi, vai tas nav pretrunā ar cilvēkiem, kas grib lielāku neatkarīgu? Te gastrokungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, komisāra kungam, paldies jūsu darbiniekiem, personālam par paveikto darbu. Mans jautājums ir ļoti vienkārši attiecas uz eh, marķēšanas sistēmu. Komisija ir nākus klajā ar iniciatīvu veikt eh, pētījumu par, par to, kā tiks izmantots marķējums apvienotā karalistē ir pamatregula, kas eh, neļauj izmantot ierasto marķējumu. Tad eh, ir runa par to, ka izmanto sarkanu, zaļu vai dzeltenu marķējumu. Lūk, vai tas ir labs vai slikts vai vidēji labs produkts. Mēs gribam informēt, informēt mūsu patērētājus par to, kas ir iekšā. Mēs negribam veidot kaut kādas patērētāju ierašas Ko jūs domājat par to? Vai tad nav pienācis laiks padomāt par to, kā manīt šo, mainīt šo pamatregulu, lai pamatregula būtu ļoti skaidra, konkrēta? lai varētu skaidri norādīt arī izcelsmi visiem, visiem produktiem, kas ir produktu pamatā. Uh, Mēs eh, par to arī esam runājuši Eiropas parlamentā. Astoņas eh, dalībvalsts jau ir gājuši tālāk šajā ceļu un pieņemšu likumdošanu par obligāto marķējumu. Paldies. Tālāk eh, Gārsīs kundze. Paldies. Un paldies priekšsēdēm un komisāru kungam. Paldies par to, ka atradāt laiku ierasties pie mums. Mums um, jau bija uzdots jautājums par riskiem risks, kas ir saistīts ar importu no trešajām valstīm. Un e, jaunā regula no 2015. gada par e, kaitēkļu apkarošanu ir e, ar sēkojošu kontekstu. Komisija apgalvoja, ka pēc diviem gadiem tiks izstrādāts produktu un materiālu saraksts, kas tiks aizliegti vajadzīgā brīdī, vai šis saraksts ir gatavs. Tālāk par ksilella fastidioza mēs uh, Gribētu zināt, kāda lietu stāvoklis šobrīd, ko dara, lai šis kaitēklis neizplatītos, lai šī slimība neizplatītos, un kādi pasākumi ļoti konkrēti ir jums paredzēti, lai apturētu šīs sērgas izplatību. Uh, jo, ja nebūs pasākuma, tad eh, šī slimība izplatīsies. Un visbeidzot, es gribētu paust savu vilšanos mm, sakarā ar komisijas nespēju saprast eh, šo te domu, cik svarīgi ir nodrošināt pārtiks nekaitīgumu. Mums ir dažādi jautājumi, mums ir mm, dažādas regulas. Mēs domājam par to, kā e, palīdzēt MVU eksportēt uz citām valstīm, kā piemēram ASV, Kanādu un Japānu, un visi šie pūliņi tagad sanāk e, absolūti bezjēdzīgi. Mums šajā parlamentā mandāta laikā ir tikai viens gads palicies, mēs neko neesam pagavuši, e, vai atstāsim to uz nākamo parlamentu. Edos kungs. Paldies! Varbūt nebūsiet pārsteigti, ka es gribētu runāt par mēdu. Tas ir trešais pēc falsifikācijas populārākais produkts tad, kad ir medus no trešajām valstīm, un, piemēram, Ķīnas medus 20% apjomā ir falsificēts. Un ir jau runāts par šo problēmu, bet te mēs kaut kā nepieskaramies šai problēmai direktīvas sakarā. Mēs nepaceļam šo jautājumu, un ja mēs nepacelsim, tad mēs arī neatradīsim risinājumu. Komisāru kungs šajā atlikušajā vienā gadā, kas ir mūsu parlamentam atlicis, vai jūs plānojat šo direktīvu kaut kādā veidā mainīt, vai esat paredzējuši regulu grozīt, jo šī joma medus tirgus ir ļoti svarīga. Ir ļoti svarīga. Jau. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Vai komisija domā par to, lai varētu noteikt tādu zīmogu, kas ļautu noteikt, kur dzīvnieks tika, uh, tika nokauts. Piemēram, mēs esam konstatējuši Horvātijā uh, um, gadījumus, kad dzīvnieks, kas tika nokauts citā valstī, bija slims ar salmonellozi, tad salmonella bija. Un līdz ar to būtu ļoti labi varētu izsekot atpakaļ, uh, kurš šis dzīvnieks ir nokauts. Tagad par uh, augļiem un dārzeņiem, kas uh, tiek uh, importēti no trešajām valstīm. Piemēram, ja šie dārzeņi un augļi tika apstrādāti ar pesticīdiem, kas nav pieļaujami Eiropas Savienībā. Es jau esmu vienreiz šo jautājumu uzdevusi, un jūs teicāt, ka jā, standartiem kaut kas neatbilst, tad var vienkārši liekt šādu importu, bet kad Horvātija to vienreiz ir izdarījusi, uh, tad mēs saņēmām milzīgu kritiku un mums nācās šos pasākuma pārtraukt. Mūsu mērķis taču gala galā ir aizsargāt mūsu patērētājus. Mēs vēlamies, lai mūsu, pa, mūsu patērētāji uh, ēstu labu pārtiku. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāram par ierašanos. Vispirms es gribētu teikt, ka Es atbalstu jūsu priekšlikumu tīpaši saistībā ar nekaitīgumu iestādi. EFSA ir jābūt caurskatāmākai, un tad mēs to atbalstam, bet eh, tad, tad, tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam to kritizēt. Ir zināmas lietas, kas man ļoti uztrauc. Mēs redzam aizvien biežāk to, ka zinātniskajā izvērtījumā ir rakstīts, lūk, šeit ir risks, te varētu labāk un tā tālāk, bet eh, ja ir atļauts produkts, tad būs arī kritika, un ja nav atļaujas, nav autorizējumi, tad arī nebūs kritizējuma. Mums būtu jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam zinātniekus vainot par viņu viedokli. Varbūt e, cita lieta, ka jums nepatīk pētījuma rezultāts, bet būtu ļoti liega kulīgi apgalvot, ka zinātnieki nav padarījuši savu darbu labi. Un, e, piemēram, e, e, Eiropā mēs eh, aizliedzam kādu ķīmisko vielu. Tātad kritika nevienmēr ir pareizi adresēta. Tā jau gan ne, ne parlamenta, ne komisijas vaina, bet mums eh, politiķiem ir jābūt uzmanīgiem. Nevar eh, vainot zinātniekus par procedūrām, jo ja mums nebūs zinātne, nebūs pētījumi, tad mums ļoti liela problēma Vai mums var nevajadzētu izvērst politisku diskusiju par ķīmiskām vielām? Es nezinu, kā tas ir ar kolēģiem. Neesmu īpaši zinošs šajā jomā, neesmu toksikologs. Dažkārt es eh, vispār neko nesaprotu, nezinu, kas tā pa ķīmiskā viela. Un, un bez eh, zināšanām būtu katastrofa. Pādal. Kungs. Paldies. Es. Uh, Uzskatu, ka ir nepieciešami vairāk eh, finansējuma avotu negatīviem iestādēm, lai viņi varētu labāk pētīt un, piemēram, arī fokusēties uz glifosātu ietekmi. Eh, bet atgriezīšos eh, pie Āfrikas cūkumēra. Tad, kad cūkumērs sasniedza Igauniju, tad es biju ministrs tajā laikā tur. Uh, Jūs jau mums pastāstījāt par to, kas ir paveikts, lai apkarotu šo mm, slimību, bet eh, varbūt jūs varētu vairāk paskaidrot par veterināro pusi šīm darbībām, cik veiksmīgi ir pasākumi tieši ar veterināru zāļu palīdzību. Mēs ļoti ceram, ka būs atrasta arī vakcīna pret Āfrikas cukumēri. Tas būtu ļoti svarīgs sasniegums. Uh, Bet es gribētu pateikties arī polijas kolēģiem par to, ka eh, kolēģi organizē ļoti eh, svarīgu pasākumu, kas ir veltīts eh, Āfrikas cūku mēriem pirms dažām nedēļām. Hauslinka kungs. Jā, Jā atvainojos, es gribu runāt vēl vienu reizi, tāpēc, ka komisārs neatbildēja uz manu jautājumu. Tas jautājums bija par neonikotinoīdiem. Mēs esam aizlieguši trīs konkrētas uh, lietas, bet tagad ir dažas dalība valsts, kas prasa īpašu gadījumu, lai atļautu uh, šīs vielas izmantot uh, tādā īpašā ārkārtas situācijā. Jautājums ir, vai mēs to pieļausim. Es atceros, ka mums bija arī bija aizliegums, bet īstenībā to neonekotinoīdu izmantošana netika, nebija mazinājusies, un es zinu, atceros tādu ļoti kritiskās diskusijas par to, un kā tad šobrīd ir situācija? Ir aizliegts, ka dažas dalību valsts tomēr izmanto, tad jautājums ir, kā ir ar šo aizliegumu, vai kats, katrs tad sanāk drīkst pats ņemt, pieņemt lēmumu? Ropis kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Paldies par šo iespēju uzdot jautājumu Mēs eh, zinām situāciju. Es gribētu atgriezties pie eh, cūgaļas eh, sektora kaitēkļiem, slimībām šeit jomā. Ir jautājums ar cūkam, ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Šodien nav tikai dažas valsts, ir jau veselas sešas valstis, ko skārusi šī slimība. Varbūt vajadzētu paredzēt kaut ko konkrētāku. Ne tikai tos pasākumus noteikumus, ko pieņēmušas dalībvalstis, ir nepieciešami konkrēti pasākumi, konkrēti pienākumi un izpildāmi obligāti uzdevumi. Un nu, par trešajām valstīm ne tikai jātirgo šī cūgaļa, kas nāk no trešām valstīm, bet arī viņiem būtu jāīsteno tie paši noteikumi, kā mums noteikti normām ir jāsaskana tās valstis, kas ražo trešajās valstīs visiem ražošanas noteikumiem, visādām eh, tehnoloģijām ir jāatbilst mūsu vides normām. Tie ir pārtikas produkti, un ievestajiem produktiem ir jāatbilst arī konkurences normām, jo konkurencei ir jābūt godīgai. E, trešajās valstis, trešās valsts nevienmēr darbojas pareizi un ietekmē konkurenci. Sāk nākamā runātāja. Es atvainojos, e, komisār kungs, es nedzirdēju. Jūsu prezentācija man drīzāk ir komentārs nekā jautājums. Es uzskatu, ka Eh, auga veselība kļūs aizvien svarīgāka klimata pārmaiņu sakarā. Es, es mm, nesen eh, saņēmu telefonu zvanu par apšu slimību. Apšu plantācijas ir eh, būtībā iznīcina visas apšu koku plantācijas. Un lieta tāda, ka mēs, mums ļoti mm, patīk kaut ko aizliegt un ļoti bieži nepieciešama ķīmija, lai apkarotu šos kaitēkļus, bet ir nepieciešams arī samērīgums. Vienīgais, ko es varētu pieņemt kā aizliegums, es aizliegtu atbalstu cigarešu smēķēšanas aizliegšanu, bet ir jāizmanto ķīmijas sasniegumu un, un lai atrisināt problēmas, kas eksistē. Poprosimy pana komisarza, tak niezbyt długo. Lūdzu, došu jums iespēju atbildēt. Paldies! Dažreiz ļoti grūti ir atbildēt īsi, jo te bija tik daudz jautājumu. Jo šie jautājumi ir ļoti sarežģīti, tie attiec uz daudzām un dažādām jomām. Es sākšu ar Agilēras kundzes jautājumu. Mēs eh, īstenībā piedāvājām grozīt šo apstrādes principu. Industriālais eh, process ir pastiprināts ar prasībām eh, no jaunās likumdošanas. Ir regulēts arī ārkārtas normas. Notiek diskusijas ar dalību valstīm par šo jautājumu. Starp citu, Garsīs kundzes jautājums par sārakstu. Jā, šobrīd mēs vēdam sarunas ar dalību valstīm, mums ir jāizpilda sodlītais, mums ir jānāk lejā ar šo sarakstu, un šajā gadā šīs diskusijas turpinās visas 27, 8, 28 faktiski šodien dalībvalsts piedalās šajā sarunās par sarakstu, un tas nav viegli, bet mēs cenšamies darīt visu, ko varam. Ksil Ksilella fastidiosa. Eh, Kaputo kungs par to vaicāja. Ksilella eh, kaitēklis, eh, ģēmo, endokrinās sistēmas grāvēji, glifosāts, tas viss bija jautājuma. Es redzu, ka šeit ir pretrunīgi ģēmo vērtējumi. Arī glifosāts tiek vērtēts pretrunīgi. Ir ļoti daudz iesniedzēji, kas lūdz autorizāciju šo vielu lietošanai. Negaitīguma iestāde izskata šos autorizācijas pieteikums. Eh, bet eh, ļoti interesanti skatīties, kā EFSA izskata izskatā šos pieteikumus. Jāsaka, godīgi sakot, lielākā daļa gadījumu šie iesniegumi nav pretrunīgi, un komisijai nav nepieciešamības iejaukties, un, un vienkārši varam atbalstīt šādu atļauju sniegšanu. Jūsu vaicājāt par finansiālo un modeli, bet ir ļoti skaidrs, ka vislielākās grūtības ir, te, teiksim, izpētīt, kādā veidā tiek izvērtītas laboratorijas. Te ir vesela rinda pasākumu, laboratorija noteikšana, samaksa par laboratoriskiem pētījumiem. Un šobrīd nav gatavības mainīt finansiālo modeli. Tas būtu ļoti sarežģīti. Tālāk par marķējumu. Šeit es piekrītu. Šī te pareizi šī lieta, ka ir pienācis laiks diskutēt par šo jautājumu. Ir jāsāk domāt par to, kā izveidot visu Eiropas um, marķējumu visā Eiropas Savienībā. Um, varbūt varētu rakstīt izgatavots Eiropas Savienībā, Vācijā, tālāk um, izgatavots EU vai es, bet mm, Lietuvā arī precīzāk. Uh, lai būtu konsekvence. Būtu ļoti labi runāt par šo lietu. Šodien, vai šo, šai ziņās mēs atzīmējam 25. gadienu kopš vienā tā tirgus izveids. Pienāca laiks runāt par šiem jautājumiem. Šādi, šāds iniciatīvas eh, iz, izvērs šo visu Eiropas marķējumu, bet neaizmirstot arī par izcelsmes valstu konkrēti Lietuvu vai Franciju. Tas būtu pareizi, bet eh, varētu to visu likt vienotā ietvarā. Lūk, tāpat kā ar eiro eiro. Ļoti harmoniska pieeja. Mēs redzam eiro, kopīgo valūtu, bet ir arī vieta nacionālai simbolikai. Un tas ir ļoti svarīgi ats, saglabāt ka, kaut ko vienotu mūsu kopīgā tirgu, bet un atzīmēt arī nacionālo, ir vienāds laiks diskutēt šiem jautājumiem. Vēl Garsīs kundze Par medu. Jautājums bija par medu un par medus viltošanu. Gudīgi sakot, tiešām viltotā medus tirgošana ir problēma. Un ļoti viegli ir manipulēt ar šo produktu, ļoti grūti ir identificēt krāpšanu. Mums ir eh, sadarbība Un vienmēr mēs eh, nonākam pie tā, ka konstatēt viltojumus ir ļoti sarežģīti. Tāpēc mēs varam tikai aicināt eh, dalībvalstis stiprināt savas kontrols, eh, piešķirt vairāk cilvēku un resursu tieši šim uzdevumam, lai varētu tikt galā ar šo problēmu. Tomēr mainīt kaut ko ar ksilelu likumdošanas ziņām arī ar mēdu mēs neko neplānojam jaunu. Mēs e, uzskatām, ka vienkārši labāk ir jāizmanto esošie instrumenti. E, tagad gan par ksilēlu. Šis ir ļoti bīstams jautājums. Mums ir valstis, e, kas ir cietuši no tādās Spānija, Francija, Itālija, trīs valstis. Un ir atsevišķi gadījumi visiltumnīcās Vācijā. Bet eh, šeit eh, es gribētu jums pateikt, ka Spānija eh, ļoti efektīvi apkaro šo slimību, nu, bet cita situācija ir Itālijā. Itālijā tā ir tiešām, patiešām ļoti liela problēma ar konkrētu pasākumu īstenošanu. Šobrīd mēs sākam sadarboties, mēs piedāvājam savus priekšlikumus, uh, Mēs piedāvājam izstrādāt nacionālo plānu, ne tikai reģionālos plānus. Mēs runājam par šī lietām ar Itālijas valdību. Mūsu mērķis ir uzlabot kapacitāti, kopīgi apkarot, bet šobrīd Pagaidām vienīgais pas, pasākums ir izcirst inficētos kokus, un cilvēkiem ir ļoti grūti pieņemt šādu drastisku metodi bet mums ir nepieciešams īstenot mūsu stratēģiju. Mērķis ir izskaust ksilelu, un mēs lūdzam, lai Itālija uz vietas rīkojās izlēmīgāk, dara vairāk. Ropes kungs, es uh, lietuviešu valodā jums atbildēšu. Jūsu uh, jautājums tiešām uzdodas ļoti sarežģīts. Tas ir saistīts ar Āfrikas cūku mēri. Un jautājums ir par to, kā varētu to izskaust vienu reizi uz visām reizēm. Nu jā, mums jau ir zinātnieki, kas darbojās, viņi veids tagad izmeklējumus, lai varētu apstiprināt vakcīnu, lai tiešām varētu apkarot šo problēmu. Savādāk ir tikai biodrošības pasākums. Šis vienīgais risinājums, ja nav vakcīnas, ir ļoti skaidra, eh, skaidra stratēģija būtiski tieši meža cūku populāciju kontrolēt. Un, protams, jebkāda nelegāla tirzniecība un transportēšana, nu, tas jau arī ļoti negatīvi ietekmē šo situāciju. Tāpēc ir nepieciešams šeit piedomāt pie šī cilvēciskā faktora. Runājot par nopietnākiem visaptverošākiem pasākumiem, tas nevienmēr ir iespējams. Piemēram, Sardīnija ir ļoti slikts piemērs. Pirms 40 gadiem Sardīnijā radās šī problēma un līdz šim nekas nav risināts. Vienkārši tādēļ, ka mēs zinām, ka cūku mēris izplatās ne tikai uh, meža cūkās, bet arī, uh, piemēram, mājas cūkās, kas vienkārši ir aizbēgušas no saimniecībām, un neviens nekontrolē tur to situāciju. Un jautājums vienmēr ir par to, ka ir nepieciešams katram zemniekam kaut ko darīt. Tad, tad ir pasākumi, bet tie vienkārši netiek īstenoti. Arī Spānijā ir bijis uzliesmojums, bet tur savukārt visu apkaroja. Problēma gan bija garāka laika problēma, taču bija konkrēti pasākumi un šos pasākumus sanāca īstenot un attiecīgi šo uzliesmojumu apkarot. Tad jūs redzat, ka pasākumi eksistē, bet ja mēs padomājam par visu kontinentu no Irkutskas līdz Kaļiņingrādai, tad nu nevar vienkārši īstenot simtprocentīgi visus pasākumus. Uh, ja nav vakcīnas. Nu, tad līdz ar to vakcīna, protams, ir ļoti laba alternatīva, kas tiek izstrādāta. Tāpēc arī es nevaru šobrīd pateikt, kurā brīdī mēs gal galā apkarosim šo problēmu. Eiropas Savienība līdz šim ir panākusi jau diezgan labus rezultātus, bet mēs jau zinām, ka mums ir 10 000 km robeža ar Krieviju. Un, nu jā, skaidrs Mēs, protams, varam pārbaudīt Eiropas Savienībā milzīgo koridoru simtiem kilometru, bet tur ir desmit tūkstoši. Un tāpēc jūs saprotat, ka ļoti daudzas valsts un arī ļoti daudzas ministrijas, ne tikai zemkopības ministrijas piedalās. Runājot par standartiem, varu jums tikai apliecināt, ka ir šādi. Ja trešajām valstīm tiek piešķirtas tiesības importēt kaut ko Eiropas Savienībā, tad šādas tiesības viņiem tiek piešķirtas tikai un tad, ja ir saņemts Eiropas certifikāts. Eiropas certifikātā savukārt ir pilnīgi visas prasības, kas ir jāizpilda. Un nav tā, ka, ka, ka visiem uzņēmumiem no kādas valsts tiek piešķirtas tiesības importēt Eiropas Savienībā. Nē, tikai konkrētiem uzņēmumiem, nevis, piemēram, visai Brazīlijai. Tātad certifikāts tiek piešķirts, kontroles notiek, un ja ir kaut kādi pārkāpumi, tad certifikāts tiek atņemts. Runa nav par to, ka vienošanās ar trešo valsti vienkārši ir atvērtie vārti. Mūsu noteikumi, ja tie tiek, netiek ievēroti, tad certifikāts vairs netiek pagarināts. Skaidrs, ka uzņēmumiem trešajās valstīs ir nepieciešams piepūlēties, lai viņi varētu vispār saņemt uh, šo, tes, šo certifikāciju. Viņi nedrīkst, protams, kādus zemākus standartus līdz ar to ievērot. Viņi savādāk nesaņems to certifikātu. Un to pašu var teikt arī par jautājumu, kas tika uzdots no Horvātijas. Pētī kundze uzdeva jautājumu par kontrolēm, par augļiem un dārzeņiem. Un arī jums es vēlos teikt, ka situācija ir kontrolēta. Mm, jūs runājat par ļoti konkrētiem pasākumiem, un ka šie pasākumi tika kritizēti, bet jā, es labāk pārbaudīšu šo konkrēto gadījumu un tikai tad jums atbildēšu. Bet runājot par vispārējiem standartiem, un ne cevišķi par tiem standartiem, kas ir jāievēro lopkautuvēs, standarti ir ļoti skaidri, norādījumi ir ļoti skaidri, viss ir pilnīgi obligāti un attiecas uz pilnīgi eh, visām lopkautuvēm. Un ir arī uzraudzības iestādes, vai ne, kas nodrošina uzraudzību. Nevar vienkārši atvert lopkautuvi un sāk eh, kaut lopus bez eh, īpašas licences. Un līdz ar to, ja ir tiešām kāds gadījums, ka kāds kaut ko tādu dara, tad kontrolējušām iestādēm ir pienākums pārbaudīt un vajadzības gadījumā arī atņemt licenci. Tātad vēlreiz atkārtošu. Šāda situācija nemaz nav iespējama. Prādā kungs no Igaunijas uzdeva mums jautājumu. Nu, un tās bija par medikamentiem pret cūku mēri. Nu, kā jau esmu teicis, pagaidām vakcīna nav izstrādāta. Ir 16 miljoni eiro, kas šobrīd zinātniekiem ir atvēlēti, lai viņi varētu strādāt pie šīs vakcīnas pagaidām vēl nav rezultāts sasniegts. Nu, tāpēc arī vakcīnas vēl nav. Ja būtu vakcīna, tad jau mēs varētu to ļoti plaši šo vakcīnu izmantot. Hoislinga kunga, kungs vēl uzdeva jautājums par tādu e, ārkārtas situācijas atļauju. Nu jā, viņam ir taisnība. Septiņās valstīs mēs esam kontrolējuši, pārbaudījuši situāciju. Tur šāda praksa tiek izmantota. Tur ir tā saucamās ātrās atļaujas īpašiem pasākumiem, ārkārtas pasākumiem. Šobrīd EFSA pēta šīs situācijas, un no šīm valstīm mēs esam pieprasījuši gan informāciju, gan arī pamatojumu. Uh, ir nepieciešams sniegt informāciju, vai tik tiešām valstīs rīcība bija gan pamatota, gan arī saskaņā ar visām procedūrām. Tātad katrā no šīm valstīm šobrīd notiek izmeklēšana. Noteikums ir paredzēts vēl pastiprināt ar to domu, ja kāda valsts vēlas saņemt šo īpašo atļauju ārkārtas gadījumā, lai šai valstī būtu pienākums ziņot un sniegt informāciju, un tikai tad viņi saņems vai nesaņems šo īpašo atļauju. Jo mēs nevēlamies, lai būtu iespēja uh, nepienācīgi lietot šo sistēmu. Kā jau pieminēju, septiņas valstis ir izmantojušas šo ārkārtas gadījumu īpašo atļauju un gaidam tagad atbildes, uh, lai būtu pamatojums Un tad arī redzēsim, kāda būs rezultāta. Lielas paldies! Varam teikt, uh, atbildes ir saņemtas. Mūsu komisāra kungs ir atbildējis uz deputātu jautājumiem. Jā, mēs esam pabeiguši komisāra kunga uzklausīšanu. Ja nav tagad vairāk jautājumu vai kādu citu problēmu, par kurām jūs gribētu parunāt, tad mēs varam komisārā, komisāram pateikt paldies. Tiešām viedokļa apmaiņa bija ļoti interesanta abām pusēm. Jā, mēs noteikti turpināsim sadarbību vēlreiz. Paldies! Tagad mums ir nākamais darba kārtības punkts. Atvainojiet, ka mēs mazliet aizkavējāmies, bet tiešām vēlreiz paldies komisāram. Un tagad ir nākamais darba kārtības punkts, kas ir desmitais. Tā ir viedokļa apmaiņa ar Andriju Magdovelu, kas ir Eiropas Investīcija bankas vicepriekšsēdētājs, un mēs runāsim par investīcijām lauksaimniecībā un bio lauksaimniecībā. Sirsnīgi jūs sveicu! Jūs esat atbildīgs tieši par investīcijām bioloģiskajā lauksaimniecībā. Panie prezesie, welcome.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 Investīcija banka atbalsta lauksaimniecisko ražošanu un, protams, ir tiek sniegta arī konsultatīvā, eh, konsultatīvais atbalsts un tehniskais atbalsts, eh, runājot par eh, lauksaimniecības ražošanu, par pārtikas ražošanu. Tāpēc arī ļoti labi, ka mums ir informācija, kas mums tiešām būs ļoti noderīga tad, kad mēs diskutēsim uh, par KLP reformu pēc 2020. gada. Dodu jums tagad vārdu. Mēs jau priecājamies, ka varam saņemt no jums jaunu informāciju, jutīsimies bagātāki. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies priekšsēdētāji! par uzaicinājumu ierasties pie jums eh, šajā komitejā. Es gribētu vēlreiz iepazīstināt ar sevi. Es esmu Andrija Makdols, es esmu Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētāja vietnieks. Uh, Un man, man arī bija tas gods pāraudzīt lauksaimniecības eh, darbību. Tas eh, bija sākot no mm, iepriekšējā gada decembra, jo iepriekšējā atbildīgā persona eh, bija mm, aizgājis pensijā, un tad man nācās līdztekus citiem uzņēmumiem arī lauksaimniecību un bioekonomiku pāraudzīt. Man blakus sēž Werners Šmits. Viņš ir mūsu vides, ilgspējīgas attīstības, teritoriālas attīstības direktora vadītājs. Un, protams, mēs atbildam arī par kreditēšanu lauksaimniecības nozarei. Esmu ļoti priecīgs, jo man ir milzīgs eh, gods no bankas puses, no, no bankas vadības puses pastāstīt jums, kā mēs gribētu atbalstīt no savas institūcijas puses, arī lauksaimniecību. Mans um, priekštecis darbojās un sadarbojās komitejā ilgu laiku, un ir pienācis tagad arī brīdis, kad mums vajag mm, būt nepieciešams sniegt jaunāko informāciju. Dažos vārdos par mūsu institūciju. Es varbūt nelasīšu runu un tikai izcelšu svarīgāko un labāk atbildēšu uz, uz jautājumiem. Mēs šogad atzīmēsim 60. 60. gada dienu kopš dibināšanas. Mūs dibināja saskaņā ar Romas līgumu, dibinājušas da, dalību valstis, un dalību valsts ir arī bankas īpašnieces. Dalību valsts pirms 60 gadiem um, deva arī sākotnējā kapitāla ieguldījuma. No sākuma mēs strādājām Briselē, pēc tam Luksemburgā. Un um, tālāk um, pirmie, pirmie ieguldījumi nāca no sešām dibinātāju valstīm. Tas bija zelta standarts, ko mēs saņēmām. Uh, Un, un ņemot vērā līgumu raksturu, ka mēs nemaksājam dividendes un mēs arī nedarbojamies ar taksāciju. Mēs saņem tos 4 miljardus pārvērtām par ilgspējīgām investīcijām, un īsnībā tas ir 600 tūkstoši miljardu uz bilances. Mums tikai vienu reizi bija nepieciešamība refinansēt banku. Tas bija krīzes gados, ka 12 miljoni tika pielikti klāt. No, no budžeta mēs nesaņemam papildus ieguldījumu, izņemot uh, tā, uh, gadījums, kad ir skaidri nepieciešams saskaņā ar mandātu. 60 gadu laikā mēs esam kļuvuši par pasaules lielāko daudzpusējo tādu kreditoru. Šī institūcija ir lielākā kreditore visā pasaulē, kur ir mm, īpašniec vairāks būs 7,8 miljardi dot kredītā pēdējā gadā, un tas ir divreiz vairāk nekā Pasaules bankas kreditēšanas portfēls. Lielākā daļa kredītu nonāk Eiropas Savienībā 90% apjomā, 10% tiek finansēts ārpus Eiropas Savienības. Mūsu uh, Uzdevums un misija ir sniegt finansējumu mūsu eksperta zināšanas, lai atbalstītu ekonomiku, ilgspējīgas e, investīcijas, kas atbalsta Eiropas Savienības mērķus. Mēs e, dalām savu darbu trijās sadaļās. Vispirms ir kreditēšana e, kas šobrīd iekļauj ne tikai tradicionālo, bet arī kapitāla investīcijas. Mēs to darām caur mūsu subsidiāro investīciju fondu un mēs eh, arī uzņemamies risku, un eh, to mēs darām caur mūsu banku un arī caur mūsu filiāli Eiropas investīciju fondu. Eh, tā kā mēs esam kreditēšanas institūcija, mēs arī pildām savu otro uzdevumu vai otro sādaļu. Mm, tā ir mm, tāda blendinga aktivitāte. Mēs saņemam jauktā veidā finansējumu no citām uh, operācijām. Līdz ar to mēs kombinējam mūsu pašu finansējumu un ar eh, finansējumu, ko mēs saņemam no trešajām valstīm, no, no, no citām budžeta līnijām, no ne Eiropas Savienības resursiem un izmantojam to kopīgi apvienojot. Un trešais instruments vai trešā joma, ko mēs izmantojam, eh, lai investīcijas veiktu, mēs izmantojam, dodam tehnisko palīdzību, mēs eh, arī konsultējam. Mēs palīdzam, palīdzam investoriem pārvarēt šķēršļus investīciju veikšanā. Jau ilgu laiku tā ir mūsu atbildība, un pēdējā laikā mēs izvēršam, ka EFSI ietvarā būtu nepieciešams veidot, stiprināt šo konsultatīvo centru, kas būtu pieejams visiem investoriem un attiecīgi finansējums nonāktu un tiktu novirzīts e, mūsu vajadzīgās jomās. Mums ir devējāts mandāts, mums ir komercdarbība, mums ir uh, jāiegūst atdevi no mūsu investīcijām. Mēs nesaņemam no budžeta nekā, tad finansējums nāk no kapitāla tirgiem. Bet investīcijas nav tikai tirgojamas un komerciāls. Šīm investīcijām ir jābūt ekonomiskām, jābūt jēgpilnām no ekonomikas viedokļa un, protams, ir jātiecas uz Eiropas Savienības mērķiem. Ja norisin konsekvence ar ES politiku un mēs eh, finansējam mazos un vidējos uzņēmumus. Šāds finansējums ir vispār milzīgs izaicinājums, un citu šeit ir arī e, kooperatīva līdz 3000 darbinieku. Mēs atbalstam e, arī ekonomisko sociālo kohēziju, reģionālo attīstību arī sniedzam atbild, atbalstu resursu efektivitātei, klimata darbībās, e, arī sniedzam investīcijas, inovatīvos risinājumus. Eh, par biznesa modeli mums ir reitings 3A. Mēs eh, finansējam, izmantojam 40 miljardu aizņēmuma arī, eh, bet mums ir arī ļoti augsts reitings, un šo te reitingu kā ieguvumu mēs nododam arī mūsu saņēmējiem. Mēs izmantojam mūsu finanšu ieguvumus, mūsu uh, Uh, labo reitingu mūsu finansējuma saņēmējiem. Mums nav uzdevums izstumt šo privāto sektoru. Mēs neizstumjam privātā finansējuma institūcijas, tas nav mūsu uzdevums, bet. Um, ir eh, privātā sektora cita veida investīcija ar augstāku risku. Lielākā daļa operācijas tiek finansētas ar mūsu pašu kapitālu. Mums ir rezerves, eh, kuras mēs uzkrājām no mūsu operācijām 60 gadu eh, garumā. Tātad tas veido apmēram 80 miljārdus, divas trešdaļas no visa apgrozījuma, bet aizvien biežāk mēs domājam par mandātiem. Uh, Mandāts ir mūsu operācija pamatā. Mēs mandāts vai uzdevumus saņemam caur Eiropas Savienības budžetu, un mēs izmantojam mm, to eh, tā kā riska kapitālu, lai pamatotu mūsu kreditēšanas eh, operācijas ar EPSI runājot mēs mm, esam institūcija, kas arī finansē Eiropas strateģisku investīciju, Junkera investīciju iniciatīvu. Eh, un arī tiešā veidā mēs eh, kreditējam attiecīgās iestādes, lai tās varētu izmantot šos kredītus savās atbildības jomās. Eh, par um, šiem uzdevumiem vai mandātiem. Šādā ziņā mēs esam atbildīgi Eiropas parlamenta, kā arī Eiropas tiesas prie, eh, revizijas palātas priekšā. Eh, tad, kad mēs ņemam naudu un finansējam kādas citas ārpus Eiropas Savienības esošās institūcijas, tad šeit ir citāda veida atbildība un atskaitīšanās. Dažos vārdos par lauksaimniecību. Uh, EIB eh, nav saistīta tieši ar lauksaimniecības eh, sektoru, tik tradicionāli kā, piemēram, ar citiem sektoriem, kā infrastruktūra vai ražošana eh, vai enerģētiku mūsu 60 gadu darbības garumā bija citi šie sektori, kas dominēja. Lauksaimniecība netik ļoti, un tam bija iemesls. Tradicionāli mūsu dalība valstis, kas vada caur padomi, uh, uz, uzskatīja, ka nu, lauksaimniecība tāpat saņem pietiekam daudz atbalsta caur KLP un nav nepieciešams lūgt finansējumu vēl papildus no EIB. Un tā kā kopējas lauksaimniecības politikas daba ir tāda, ka finansējums investīcijām no mūsu skata, tās nav ekonomiskas. Uh, Eh, investīcijas. Te ir vai nu tirniecības režīms bijis pamatā, vai arī subsīdijas eh, tādas pamatā. Tātad mm, tas nebija tas, kas atbilst mūsu nišu finansējumu uztverē. Bet tas ir mainījies līdz ar reformām, kas ir notikušas eh, kopīgajā lauksaimniecības politikā. Tagad mēs esam situācijā, kad šeit ir daudz investīcijas, kuras mēs varam finansēt, jo tas atbilst mūsu kritērijiem. Uh, Eh, un tas ļauj mums arī vairāk strādāt ar šo te sektoru. Mēs arī eh, saprotam, ka lauksaimniecība un pārstrāde ir milzīgs darba vietu avots. 8,6 eh, miljoni darba vietas, un tāpēc mums ir atbildība ar šai ziņā, un tāpēc bankai ir jāatbalsta šis sektors. Mēs eh, saprotam, ka, ka laukos dzīvo 65% no visiem iedzīvotājiem un visumā eh, šeit ir arī grūtāk dzīves standarta līmenī nodrošināt piekļuvi izglītībai un veselības aprūpas pakalpojumiem un tā tālāk. Un vēl eh, bankai ir uzdevums atbalstīt klimata rīcību, un šeit mēs gribam vēlreiz pasvītrot, ka uh, lauksaimniecībai un bioekonomikai. Šeit ir noteikti loma šiem sektoriem arī, lai Eiropas Savienība izpildītu savus ambiciozos mērķus klimata pārmaiņu jomā. Tātad mēs arī mainamies, un līdz ar to lielāka interese par lauksaimniecības finansēm. Kā mēs to darām? Mēs sākam ar sapratnes eh, memorandu parakstīšanu ar komisiju 2014. gada Vilks Kogans lūdza mums parakstīt šo dokumentu, un tur ir noteiktas eh, zonas, kur mēs ciešāk sadarbosimies ar komisiju, un arī tik noradīti instrumenti, un arī iekšā bankā mēs reorganizējāmies. Verners arī pastāstīs par savu iniciatīvu. Tur mm, ir tiešām apvienoti dažādi dienesti mūsu EIB struktūrā, tie, kas varētu interesēties par lauksaimniecību. Mēs izmantojam dažādas instrumentus, lai atbalstītu šo sektoru. Mums ir tiešie kredīti, šie attiecas uz lieliem eh, lieliem projektiem, kad es saku lielu pro, projektu, tad arī kooperatīva tur ietilpst. Eh, tad tie ir tādi projekti pār par 25 miljoniem. Un mēs varam finansēt tiešā veidā, un, un mēs uzņemamies arī risku. Nesen 55 miljoni mēs devām franču piensaimniekam eh, Rietum Normandija, eh, un viņš iegādājās augsttemperatūras piena pasterizācijas iekārtu, kas ir novatorisks produkts radītas eh, divas darba vietas, un, un mēs arī devām atbalstu celulozes rūpnīcai nesen. Eh, domājam eh, arī par EPSI, EPSI milzīga ietekme uz lauksaimniecības sektoru. Daudzas eh, investīcija operācijas lauksaimniecībā diezgan riskantas. Tie nav tradicionāli infrastruktūras finansējuma produkti, bet EFSI mums tomēr ļauj mums labāk izvērtēt uh, Eh, risku. Mums jau ir 22 eh, investīcijas, un plāns arī 3, 3 miljārdus investēt tuvākajā laikā. Un mums ir arī eh, vēl 15 operācijas finansējumam paredzēts drīzumā. Par mazām operācijām mums ir pilnīgi skaidra situācija lauksaimniecība. Mēs saprotam, ka lauksaimniecība dominē mazie un vidējie. Ja Mēs e, sadarbojamies caur finanšu partneriem dalībvalstīs, tā, e, tās ir lokālās bankas vai finanšu starpnieki, un tā mēs e, atbalstam šos uzņēmumus. Mēs sadarbojamies ar vietējām struktūrām, un rezultātā mēs aizdodam ar ļoti zemiem procentiem. Mēs cenšamies arī dalīties ar, ar risku, dalīt risku ar finanšu starpniekiem, un tas ir saistāms ar budžeta diskusijām. Mēs eh, dodam arī kapitāla investīcijas, ne tiešā veidā, bet mēs vispirms eh, to dodam Eiropas investīciju fonda, un tas nodot tālāk naudu riska kapitāla fondiem, un no šiem fondiem tiešā veidā investē kooperatīvos un līdzīgos veidojumos. Mēs eh, sniedzam arī mm, kof finansējumu reģionālo attīstības programmu ietvarā, arī citu operatīvo programmu ietvarā. Un eh, skaidrs, ka nacionālām dalībvalstīm ir nepieciešams izpildīt eh, savas mm, uzdevumus, un mēs dodam naudu suverēno valstu vadi, valdībām, un 1,35 mm, miljardi nesen tika piešķirti piecām valstīm - Ungārijai, Slovākijai, Rumānijai un vēl divām valstīm, eh, tieši lai valsts struktūras attiecīgi palīdzētu ar finansējumu saviem uzņēmumiem. Un nesen arī Rumānijā piešķīrām naudu caur valdības struktūru, lai Rumānijas valdība sniegtu atbalstu irigācijas problēmu risināšanā. Mēs izskatām mūsu rīcībā esošos instrumentus, mēs strādājam caur struktūru fondiem, caur re reģionālās attīstības fondu. Saprotam, ka šos eh, finansējums nepiešķir pavelti, bet ir kriteriji. Mēs sniedzam arī savus konsultācijas. Mums ir konsultīvo pakalpojumu centrs, kas sadarbojas ar bankām un ar valstu pārvaldes iestādēm. Mēs gribam uzlabot kreditēšanas kapacitāti šīm vietiem struktūrām, tīpaši sniedzot investīcijas lauksaimniecības sektoram. Lūk, tāds darbs ir e, sākts darbs, ir dažādi instrumenti, tie uzņēma apgriezienus. Starp 12. un 17. gadu mēs e, esam finansējuši 33 e, miljardu apjomā. To varētu teikt, ka šīs investīcijas ir dots bioekonomikai. Un šī mūsu finansējums izraisīs vai piesaistīs, piemēram, apmēram 100 mil, miljardu investīciju citā vietā caur, caur šo ķēdi. Un 2014. gadā ap, apmēram 12% no kopējā finansējuma tika dots tieši bioekonomikai. Tas ir e, tiešām ļoti augsts procents. Tas e, viss ir ļoti e, dramatiski. 2012. gadā mēs sākām ar 3 miljardiem un 2016. gadā 9 miljardi. Tad ļoti dramatisks pieaugums. Nu, kas, ko var teikt par NATO? Lai arī kādas būs diskusijas par eh, budžetu, eh, tas ir noteikti jūsu lauciņš, ne mūsu. Eh, bet tiek veikts salīdzinājumi ar iepriekšējiem budžetas cikliem. Tagad uzdevums sasniegt vairāk ar mazāk resursiem ir maksimizēt efektivitāti, izmantojot esošos fondus. Uh, Finanšu instrumentu izmantošana un Eiropas fondu izmantošana 2017. gadā ir pieaugusi ne tikai lauksaimniecībā, arī par MVU sektoru pēdējos desmit gados ir nobīde no struktūras struktūra fondu izmantošana tātad bez maksas, tā kā grantus, vairāk ir akcents uz kredītiem, kas tiek atdoti. Mēs esam šo instrumentu pirmais īstenotājs, bet šī institīva MVU jomā ir attīstījusies ļoti labi. Arī urbanās attīstības jomā ir labi rezultāti, energoefektivitāte ir palielināta daudzos projektos. Un Hogan kungs lūdza, lai mēs izmantojam uzkrāto pieredzi, lai arī finanšu instrumentus attiecinātu uzsvērtu uz lauksaimniecības sektoru, ENF un reģionālās attīstības fondus. Caur starpniekiem strādājot, mums izdevās palielināt kreditēšanas apjoms. Caur mūsu institīvām ir arī e, pozitīvi rezultāti. Es neteiktu, ka šī sistēma ir universāla, bet mūsu sistēmas dizainā ir šis svirošanas mehānisms, ir nepieciešams mobilizēt struktūru fondus, piesaistot citu, e, ka NRFD par vienu eiro mēs piesaistam piecus eiro kredītos mazajiem uzņēmiem. Mēs strādājam caur finanšu starpniekiem, rezultātā pieaugums piecas reizes. Šis mm, instruments mm, ir nepārtraukts. Šis viens eiro, ko mēs dodam, tas atgriežas mūsu valdē atpakaļ, protams, atkarībā no tā, kā darbojas mūsu kredīta portfels. Bet tieši runājot par tādu jomu kā MVU finansējums, ko mēs uzsākām pirms desmit gadiem, mēs redzam, kā jau tagad šī, šī nauda nāk atpakaļ ne tikai mums, bet arī citām vadošajām iestādēm, kas ir dalībvalstīs. Tad ir iespējams atkal izmantot atkārtoti. Uh, nepārtraukti mm, izmantot šos starpniekus. Tas nepā, neapšaubāmi ir labi, jo tādā veidā var mm, saglabāt fokusu uz ilgspējīgiem projektiem. Un pēc komisijas lūguma mēs strādājam ar vadības iestādēm eh, lauksaimniecības jomā. Eh, un šeit ir progress, kas, manuprāt, ir saprātīgs, bet mm, nu, nav ļoti liels, bet normāls. Mēs 200 eh, miljonus eh, esam rezervējuši no deviņām vadības iestādēm, un šī summa radīs vienu miljardu kredītu formā lauksaimniecības MVU. Eh, šobrīd vēl pāragri runāt mm, par to, kā rezultāti būs lauksaimniecībā. Uh, Tomēr mēs redzam interesi, mēs redzam mm, tādu e, jautājums, interesi no e, vadības iestādēm, jo vadības iestādes ļoti daudz saprot, ka nevar visu finansēt no grantiem. E, izmantojot jauno komisijas priekšlikumu finanšu instrumentu tiesiskais ietvers tiks tālāk vēl vienkāršots, līdz ar to šī darbība paliks aizvien vienkāršāka. Būs iespējams palielināt atbalstu arī darba kapitālam, un tā kā šis jaunais priekšlikums ir, mēs skatāmies, kā finansēt ne tikai mazos un vidējos, bet arī projektu virzītājs varētu finansēt. Mēs skatāmies, kā par, padarīt kredītus elastīgākus, lai būtu arī elastīgi elastīgāki atmaksāšanas eh, noteikumi, kas būtu saistīti ar patēriņa cenu indeksu, kas ir ļoti labi maziem un vidējiem uzņēmiem. Man nav vairs laika, bet mēs uzskatām, eh, tā kā esam eh, Eiropas institūcija uzskatām, ka mums aizvien vairāk ir jāstiprina sadarbība ar parlamentu, ar komisiju, finansējot tieši lauksaimniecību. Mēs informēsim jūs, stāstīsim par projektu Es, eh, protams, varu teikt eh, bankas valdes eh, vārdā. Esam gatavības pilni izmantot finansējumu, lai atbalstītu lauksaimniecību šajos grūtajos laikos. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad mēs varam pāriet pie jautājumiem, ko gribētu uzdot deputāti. Kaputo, kungs, lūdzu. Grazie, grazie, prezidente. Priekšsēdētāji, paldies! Man nu dienu priecē tas, ka šī sanāksme šodien notiek. Jo nav tā, ka mums bieži izdodas um, parunāties ar EIB pārstāvjiem. Un šāda veida investīcijas Eiropā taču ir vajadzīgas īpaši jau lauksaimniecības sektorā, ja vēlamies, lai tā saglabotu vadošo pozīciju pasaulē. Domāju, ka mēs varētu šai lietas labā darīt vēl krietni vairāk, ņemot vērā to, kā ir strukturētas lauksaimniecības saimniecības uzņēmuma Eiropā. Es turklāt domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt jautājumu par novatorismu lauksaimniecībā un tam līdzīgi, tāpēc gribu mūsu viesim vaicāt lūko. Vai tās tiek uzskatīts par prioritātēm projektos, ko jūs īstenojat? Kad runājat par mikrofinansējumu mehānismiem, uh, un elastības palielināšanu, tā lai labumu varētu gūt arī MVU no EIB, vai jūs piešķirt kredītus arī caur tādām vidutāju personām, paturot prātā, cik ārkārtīgi svarīgi ir šī pieeja finansējumam īpaši šajos, īpaši jauniem lauksaimniekiem, nu tādos vairāk atpaliekošos reģionos. Vai jūs izmantojat šo vidutāju sistēmu, uh, un uzskatāt, ka tā ir mm, dod priekšrocības salīdzinot ar centralizētu sistēmu. Vai, nu tā tad lūk, šādai sistēmai ir kādas priekšrocības? Un vai darat kaut ko īpašu, piemēram, prioritatīvām kategorijām, nu tādiem kā jaunie lauksaimnieki, Un jūs turklāt teicāt, tā vietā, lai raudzītos uz nu, kādu programmu, kādu projekta peļņspēju, jūs runājat vairāk par ekonomikas aspektiem. Nu, tas mm, nereti dalību valstīs tomēr nav, nav iespējams. Jo parasti nav pietiekami spēcīga garantiju schēmu konkrētā dalībvalstī un uzņēmējiem, līdz ar to ir sarežģīti piekļūt finansējumam, tā tīri infrastruktūras līmenī. Uh, Un tāpēc es domāju, ka arī šajā gadījumā EIB vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. Morānas kundze. Priekšādātāji, paldies! Vicepriekšādātāji, paldies, ka ieradāties šeit uz šo viedokļu apmaiņu un pastāstāt, kā, ko dara EIB. Un vismaz nu, tāds ir mērķis, kā šī struktūra cenšas pietuvoties lauksaimniecības sektoram, jo tieši lauksaimniecības sektors ir tas sektors, kas pārsvarā vienmēr ir darbojies ar kaut kādām subsīdijām, nevis pamatojoties uz kaut kādām finanšu instrumentiem. Eh, nu, tas, protams, nozīmē lielu pārmaiņu. Ko darīt, lai EIB šobrīd tieši palīdzētu lauksaimniekiem un īpaši, piemēram, lauku reģioniem? Vai EIB uzskata, ka lauksaimniecība lauku reģionos ir strateģiski nozīmīgas jomas, kurās varētu veicināt novatorismu, eksperimentēšanu pat, jo, nu, man pašai personīgi tā liekas. Ehm, nu, tādējādi padarot to svarīgi nākotnē. Nu, paradoxālā kārtā jūs jau teicāt, tās ir arī tās eh, nu, zonas un teritorijas, kur ieņēmumi ir viszemākie. Nu, varbūt eh, jūs varētu mums pastāstīt par to, ka, lūk, šī pa 20% tiek, piemēram, paredzēts samazināt līdzekļus lauku attīstībai nākamajā daudzgad finanšu plānā. Nu, ko jūs par to domājat? Eh, vai nav tā, ka līdz ar to komisijai būtu pienākums kaut kādā citā veidā palīdzēt šiem sektoriem un teritorijām, jo, nu, tur līdzekļu būs vajadzīgs vairāk, nevis mazāk? Jūs jau daļēji arī atbildējāt attiecībā uz instrumentiem, ko izmantojam, bet, kad runājat par vietējiem, uh, projektiem, vai šai gadījumā, eh, nu, cik lieli projekti šie tādā gadījumā ir? Vai jūs piešķirt arī, nu, mikrokredītus, piemēram? Nu, lūk, tādi ir man jautājumi, nu, īpaši attiecībā, lūk, uz šiem lauku reģioniem. Mums vairs nav daudz laika. Mēs jau esam mazliet aizkavējuši. Priekšādātāji, paldies, saka Andrija Kungs. Lauksaimniecība. Lauksaimniecības reģions, protams, ir nozīmīgs. Um, un, protams, ir, ir nenoliedzami, ka šie privātie operatori lauksaimniecības jomā nereti saņēmuši subsīdijas, tas īpaši attiecas uz attālākiem lauku reģioniem. Manuprāt, tas plāns, ko liek priekšā EIB, ir salīdzinoši visai labs, īpaši sadaļā pa sektoram. Biolauksaimniecība nenoliedzami ir joma, kas attīstās, un to vajadzētu tālāk arī mudināt uz šādu attīstību Nu, tāpat laikā jādomā par visu agropārtikas ķēdi, nedrīkst to jāradīt papildu problēmas. Visi šie divpusēji tirniecības nolīgumi un tā tālāk traucēja kāda veida centieniem šo sektoru stabilizēt, un, un budžeta līdzekļi arī tiek samazināti. Līdz ar to investīcijas nevar plānot ilgtermiņā uz priekšu, tīri struktūrāli iemeslu pēc. Nu, jādara kaut kas, lai tas tā nebūtu. Uh, Un otrām kārtām no lauksaimniekam arī, pilso, arī tiek prasīts ar vien vairāk darīt klimata pārmaiņu apkarošanā, bet arī tās, tas prasa papildu resursus un mm, domāju, ka vajadzētu viņiem palīdzēt. Paldies! Agņokungs! Paldies! Magdālkungs, ļoti interesants pārskats par darbību, ko īstenoja EIB, bet jūs nepieminējāt Brexit. Un man interesēja tas, ko jūs teicāt par to, ka dalība valstis iegulda tajā brīdī, kad tie pievienojas un paraksta lomas līgumu, tad 2012. atkal ieguldīja naudu. Nu, tā tad brītu nodokļu maksātāja nauda diezgan lielā mērā ir arī jūsu bankā un nekādas dividendes Lielbritānijā, acīm redzot, nenonāk. Nu, tā būs tāda, nu, beigta nauda, tā teikt pēc Lielbritānijas izstāšanās nav nekāda jēga to turēt EIB Lielbritānijai, tīpaši tad, ja tas tiks izmantots kaut kādu lauksaimniecības uzņēmumu finansēšanai, kas faktiski būs konkurencē ar britu uzņēmumiem. Līdz ar to tas darbosies kā subsīdijas. Nu, tas nebūs atbilstīgi, tāpēc varbūt jūs varētu pastāstīt, kādi ir plāni šai saistībai, ņemot vērā, ka tā ir diezgan apjomīga naudas summa. Es, protams, pieņemu, ka jūs to esat labi uzraudzījuši pa šo brīdi, bet kas ar šo summu, kas šiem līdzekļiem notiks? Manuprāt, tas ir atbildīgs jautājums. Mums ir eh, vēl 37 sekundes. Es vienkārši gribētu lūgt jūs izslēgt kolēģiem mikrofonu tajā brīdī, kad viņi burtiski par sekundi jau pārsniedz sev atvēlēt uzstāšanās laiku. Un Riekungs, paldies! Paldies, Davokungs, par jūsu uzstāšanos! Protams, ka lauksaimniecības eh, sektors daudz kur iet cauri grūtām eh, situācijām. Jūs runājat tāpat laikā par lielu projektu atbalstīšanu 20 miljonu eiro apmērā. Uh, Un tad, nu, gribēju vaicāt, kādā virzienā tad EIB darbojas. To noteikti ir svarīgi pieminēt. Nu, protams, ir vienlaikus arī ģimenes saimniecības, arī lielu uzņēmumi. Kopš 92. gada lauksaimniecības sektors ir liberalizējies un notikusi tāda koncentrēšanās lauksaimniecības sektorā. Nu, lūk, vai jums ir tādi instrumenti, kas atbalsta šo agrobiznesu visā tā, visās tā formās? jo domāju, ka abas šīs lauksaimniecības saimniecību tipus būs ļoti grūti salāgot kopumā. Jūs neatbalstāt taču tikai vienu lauksaimniecības modeli, vai ne tā? Mēs vēlamies, lai laukos būtu ļoti tāda dzīvīga atmosfēra un attīstība notikt, ir virkne atbalsta pasākumu tam visam. Un nu, redzam, kā mainīsies lauksaimniecība no 92. gada. Vai jūs raugāties uz visaptvarošu šīm lauku teritorijām? vai jūs runājat par, eh, nu, runājat arī par piekrastes zonām un tā tālāk. Jo, kā jau teicu, lauksaimniecības modeļi ir atšķirīgi, bet tie arī savā starpā ir saistīti. Jums jādomā arī par dažādu veidu valsts atbalstu un instrumentiem. Tad, tad lūk, ja šie divi modeļi tiktu arī izmantot, tad varbūt var veidot kaut kādu tādu savstarpēji saskaņotu atbalsta tipu. Dziękuję pan poseł Kartij. Thank you, um, and... Kārtīkungs. Paldies, Magdālkungs. Gribēju vecāt jums par vienu lietu, par to esam privāti ar jums runājuši jau iepriekš, respektīvi šis EIB paziņotā zemcenu uh, schēma uh, īrijā lauksaimniecībai un uh, mežsaimniecībai. Es jau paskāstīju, kāda veida problēmas radušās vietējiem lauksaimniekiem, kur tagad viņus burtiski pārsola ārvalstu uzņēmumi sakot, ka lūk, viņi tur plašākā veidā atkal sastādīs mežus un tā tālāk. Galvenās grūtības, kas man šajā gadījumā saskatāms, un es esmu centies informāciju saņemt par šo visu, man nav skaidrs, kas ir tie, kas šos līdzekļus saņem, kas ir kapitāla investori, kāds ir viņu portfels, kā, kāda ir šo spekulātoru kopējā darbības specifiska un uz kādiem reģioniem viņi savu darbību vērš. Šo informāciju nesmu varējis saņemt. Uh, ņemot vērā, ka mēs faktiski runājam šeit par tādiem publiskiem fondiem, nu, valstiskiem fondiem, tad mans jautājums ir šāds, vai EIB šāda veida informāciju grasās publiskot, ņemot vērā, ka īrijā situācija šobrīd ir tāda, ka 2% no kopējā uh, mežu seguma uh, ir, uh, nu, vietēji rakstura meži un nav manuprāt, saprātīgi mešanicijas politikas ietvaros uh, Eh, rīkoties tā, kā šobrīd jūs rīkojaties, jo es domāju, ka tas skaitēs arī jūsu reputācijai, ja šāda veida spekulantiem dos iespēju rīkoties. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, Flanagan kungs. Ļoti interesanta prezentācija. Mēs tikāmies ar Džēnu Fīnu. Viņa šķiet arī strādāja EIB pārsvarā īrijā. Ja Un tas saistīts ar to, ko nu pateica deputāts Kārtīs. Arī mēs viņai paudām līdzīgas bažas, un te nu gribēju jums vaicāt, vai varat pastāstīt par to, eh, cik lielā mērā uzskatāt, ka šīs investīcijas patiešām eh, notiks atbilstīgi pēc, pēc burta saskaņā es tiesību aktiem un arī vai varat paskaidrot, izskaidrot šo situāciju, jo lauksaimnieki prasa, kā, tā, kā tas var būt, ka šie spekulanti var saņemt līdzekļus, šīs investīcija firmas un tā tā var saņemt līdzekļus, bet viņi ne. Un kas attiecas uz aizdevumiem, kas tika izsludināti saistībā ar eh, šiem diviem miljoniem eh, lēto, ba, lē, lēto aizdevumu īrijas bankā, nu tad eh, jāsaka, vispirmām kārtām vajadzētu, man liekas, daudz ko citu lauksimniekiem palīdzēt finansējumu subsidijas, klimatu pārmaiņu, ko, apkrošanas kontekstā, ūdens kvalitātes kontekstā un tā tālāk. Un arī vienlīdzīgāk vajadzētu sadalīt KLP godīga cena par viņu saražoto, at, attiecības ar sabiedrību un godīgāks KLP. Pirms mēs runājam par šādiem finansējuma instrumentiem, jūs jau pareizi norādījāt pašā sākumā, ka jūs veicat investīcijas, jums ir jāatgūst arī šie līdzekļi nenoliedzami, bet šobrīd bez visa manis minētā, kas nepieciešams, lai uzlabotu lauksaimnieku dzīvi, vairākums lauksaimnieku līdzekļus vienkārši zaudēt, tātad nevarēs tos atdot. Nu tad kā tieši esat paredzējuši šos līdzekļus atgūt, ja visas šīs pārējās lietas nemainās? Jo, nu, mēs pārējām no situācijas, kur lauksienīgi saņem grantus, tagad viņiem būs jāņem aizdevumi. Nu, grantus jau varēja, tad tagad iznāk, var izman, varēja kādreiz izmantot kā svīru, lai saņemtu vairāk līdzekļus, bet tagad tas vairs nav iespējams. Tad, tad ko jūs darīsiet? Kā jūs domājat, kā šie lauksienīgi vispār šos aizdevumus varēs atmaksāt? Hauslinkungs tālāk. Paldies priekšādātā, paldies par šo prezentāciju. Tas, ko es nu pat dzirdēju, izklausās pēc tādām investīcijām lielajā tehnikā, tā teikt. Nu, jūs runājat par šo pasteurizācijas iekārtu un tā tālāk. Tā nav mazas saimniecības aprīko. Tas nav mazas saimniecības aprīkums. Tas tiešām maksā miljonus. Bet kāds ir jūsu ieguldījums MVU mazo saimniecību darbībā? nu, viņi nevar atrast bankās aizdevumus, līdzekļus un tā tālāk. Viņiem vienkārši kaut kādā veidā eh, nu, jākuļas uz priekšu. Kā lai viņi nonāk pie šīs kapitāla investīcijas? Jūs sakat, lūk, mēs daudz iegūdām bioekonomikā. Bio, bio bet kas tieši ir bioekonomika? Vispār ir ļoti plašs jautājums. Tur var nes ko pabāzt apakšā. Bet ko konkrēti, ko konkrēti jūs veicināt ar šiem aizdevumiem šai jomā? Uh, un cik atbilstīgi tas ir. Es gribētu labprāt gūt tādu pārskatu par to tiešām, kādi ir šie projekti, jo, nu, vēlos, lai tie būtu tādi labi atbilstīgi projekti, nevis tikai kaut kāds, nezinu, aprīkojuma uzlabošana, eh, te tehnikas eh, papildināšana, eh, tā vietā, nu, piemēram, lai nodarbotos ar novatorismu un pētniecības atbalstu. Magīnes skundas tālāk. Paldies priekšādētājiem! Paldies! Andriju tev par prezentāciju. Nu, katrs, protams, raugās uz savu dalību valsts. Arī es, kad draugos uz īriju, viens miljons investēts pagājušajā gadā veselības, izglītības. Uh, ar Brexit saistītos jautājumos, sociālajās mītnēs un tam līdzīgi. Arī atjaunīgos resursos meža saimniecība ir tāds diskutabls jautājums īrijā. Es zinu, ka jūs pašu mājas lapā tiek runāts par to, ka, nu, īriem patīk lūk skuju kopt un tā tālāk, varbūt pat par daudz, bet kā tad risināt šo visu jautājumu? ņemot vērā, tad, ka, ka jūs piedāvājat aizdevumus arī mežsaimniecības sektoram. Man interesē tas, vai, piemēram, lauksaimnieku grupa varētu no apkopot spēku, spēkus un vērsties pie jums pēc, nu, pēc līdzekļiem, nu, kā kolektīvs. Jeb šāda veida uh, Ehm, nu, pieteikums jūs pieņemat tikai no plašākiem investoriem, nu, kā piemēram, varbūt šāds pieteikums varētu nākt no dalību valsts vai no kādiem citiem mekanismiem, un cik lielam jābūt šim grupējumam, jo finansējums nenoliedzami ir svarīgs jautājums, un jo zemākas finansējuma izmaksas, jo labāk, vai nu man jums jāstāsta par to. Paldies, tālāk komisijas pārstāvim vārds. Paldies, priekšādātāji! Viena tāda neliela norāde par finanšu instrumentu lomu pašreizējā lauka attīstības politikā. Es domāju, ka finanšu instrumentus mēs saskatām kā tādu papildinājumu tam, kas nu, tiek darīts ar grantiem. Ir vajadzīga augsta investīcija, ir augsts investīcija atjom, apjoms lauku reģionos nenoliedzami, un uh, visas šīs vajadzības nav iespējams apmierināt ar grantiem. Tāpēc vēlamies izveidot tādus finanšu instrumentus, kas mērķiecīgi tiktu vērstu tieši uz šiem reģioniem, tieši uz mazie, mazām arī lielām saimniecībām. Nu, lai šīm saimniecībām būtu piekļuva kapitālam, lai tas būtu tā mm, visos dalībvalstu reģionos, dažādos reģionos, un tāpēc arī šie instrumenti ir jāpielāgo dažādi, lai tie būtu atbilstīgi politikas mērķiem. Un šai kontekstā tas, ko dara EIB, nāk kā papildinājums mūsu veiktajam uh, politikas ietvaros mums arī citi partneri, kā piemēram nu, Nacionālās veicināšanas bankas un tam līdzīgi, kas darbo šajā jomā. Un tātad galvenais ir, lai tiktu finansēti labi, kvalitatīvi projekti lauku reģionos. Paldies! Nu tad došu tālāk vārdu mūsu viesim, lai viņš atbild uz jautājumiem. Thank you for your questions. Um... Get... Paldies! Centīšos atbildēt uz pēc pēcais vairāk jautājumiem laikā, kas man atvēlēts, un es gribētu lūgt arī kolēģiem Bērneram Šmītam, varbūt atbildēt uz tiem, ko eh, es, nu, ne, nevaru atbildēt, tad papildināt manu teikto. Tajā, laik, tajā brīdī, kad mēs finansējam lielus projektus, uh, projektus, ko neveicina, kas, ko, ko neizvirza MVU, tad viņiem jāatbilst kaut kāda veida sabiedriskās politikas mērķiem, nu, piemēram, klimata pārmaiņu jomai, jomas prasībām vai novatorismu prasībām. Tātad nav tā, ka mēs vienkārši finansējam kaut kādu eh, vienkārši uzņēmumu, agro apstrādes uzņēmumu un tā tam līdzīgi Nē, tur jābūt kādām citām prasībām, kas izpildās. Tam jābūt novatoriskam projektam, kas ievieš vai nu jaunas tehnoloģijas, vai nu, kaut kādas jaunas apstrādes sistēmas, metodas ievieš Eiropā, vai pārņem kaut kādu veidu zināšanas pirmo reizi no citurienes pasaulē šeit Eiropā un tam līdzīgi. Tad, tad novatorisms ir ļoti svarīgs. Un visi lielākie projekti, ko es minēju, pilnīgi noteikti ir ar novatorisma komponenti. Uh, Novatorisms, protams, vienlaikus var norisināties nu, arī saimniecības līmenīs nenoliedzami. Mēs, ar, protams, strādājam šeit kopā ar komisiju, un mēs ar vien vairāk saprotam, ka novatorisma veids pārsvarā norisinās uz vietas saimniecības līmenī. Tā tas būs turpmākos 10, 20 gadus, un, piemēram, saimniecība digitalizācija ir tāds milzīgs e, gan izaicinājums, gan arī iespēja vienlaikus. Es nedomāju, nu, vienkārši saimniecības pieslēgšanu pie platjoslas e, interneta, bet es domāju par paša e, darbības automatizēšanu, nezinu, tur ūdens temperatūru temperatūras mērīšanu un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss pamazām var sākt tikt notikts automatizēti, un lauksaimniekiem ir jāspēj šādā veidā maksimizēt ražot spēju. Un šāda veida visas lietas mēs arī izskatām tajā brīdī, kad izvērtējam projektus uh, saimniecībās. Tātad novatorisms ir ļoti svarīgs elements tajā, ko darām. Mikrofinansējums tieši tāpat. Mik par mikrofinansējumu pāris vārdos par pāris projekt, par projektiem, ko īstenojam šai gadījumā. Varbūt es nepietiekami labi izskaidroju to, kā mēs šos mazos projektus finansējam kopumā, kā mēs tos pārnesam mūsu parastās darbības ietvaros, tiešas kreditēšanas darbības ietvaros. Es minēju, ka ir slieksnis 25 miljoni. Tas, protams, ir ļoti daudz. Tātad, ka mēs tiešā veidā aizdodam saimniecībai šāds slieksnis. Bet mēs īstenojam atbalstu starp banku vidutājiem, un tad, piemēram, ir arī tāda projekta, kas ir tikai 40 tūkstoši eiro apmērā. Nu, tas ir tādai vidējai saimniecībai. Jūs saprotat, ka tas ir daudz pieejamāk šie līdzekļi attiecīgi caur šādām vidutāju struktūrām. Mēs tiešā veidā šādus mazus projektus finansēt nevaram, jo mēs esam uh, banka, kas ir salīdzinoši neliela ar, ar lielu bilanci, bet mums ir tikai nu, tik un tik darbinieki, kas visi strādā Luksemburgā, un mēs nevaram šāda veida aizdevumus izskatīt. Tas vienkārši praktiski nebūtu efektīvi un liederīgi. Tāpēc mums jāpaļaujas uz šiem vidutājiem, eh, kas, eh, nu, kas tad lūk saņem līdzekļus no mums un padara tālāk pieejams lētus aizdevumus šādu mazu projektu vajadzībām. Tātad mēs veidojam šīs partnerības ar vietējām finanšu iestādēm, un viņi gūst šo priekšrocību no tā, E, un nodot šīs priekšrocības arī tālāk šiem mazajiem projektiem. Nu, statistikas dati ir zinām, lielākā tiesa mūsu finansējumu iet tieši uz maziem projektiem, caur šādām vidutāju organizācijām, vidutāju bankām. Apmēram 75% ir tas mm, līdzekļu apjoms, kas paredzēts tieši maziem projektiem. Nu, varbūt, ka tas padara šo situāciju skaidrāku. Mm, laikam to nepietiekami izklāstīja savā prezentācijā. Mēs nodarbojamies arī ar konkrētām programmām, strādājam kopā ar komisiju, lai attīstītu konkrētas programmas tieši jauniem laiksaimniekiem esam sagatavojuši, piemēram, specializētus aizdevumu iespējas, kreditēšanas iespējas um, caur šīm vidutāju bankām. Uh, Nu, piemēram, kredīta agrikoli mēs esam īstenojuši tādu ļoti mērķiecīgu aizdevumu programmu, kas paredzēts tieši jauniem lauksemniekiem ar ļoti pievilcīgiem nosacījumiem, ar attiecīgiem arī atlases kritērijiem, kas vērsti tieši uz to, lai tie ir tādi jauni lauksemnieki, kas tikko sākuši darboties šajā jomā un kam ir vajadzīgas plašākas investīcijas. Jūs Vaicājiet par šo rentabilitāti un ekonomikas aspektiem un Itālijas piemēriem. Nu jā, ir ļoti labs Itālijas piemērs, ko varam izklāstīt. Šobrīd strādājam šķiet apmēram ar desmit eh, pārval pārvaldības iestādēm, kas pārstruktūrē savus um, struktūru fondus, um, kas kopumā nodrošinās apmēram 500 miljonu eiro kredītus maziem uzņēmumiem Un eh, te mēs, protams, arī raugāmies uz sektoriem, ko viņi grasās finansēt. Mēs cenšamies samazināt viņu izdevumus tā, lai tas būtu ekonomiski efektīvāk, eh, bankām eh, tātad vākt plašāku portfeli, lai viņas ir ieinteresētas šādu kredītu izsniegšanā. Bet tas tiešām ir tāds novatorisms veids, ka lūk, virkni Itālijas reģionu ir apkopojuši spēkus, lai piedāvātu EIB šādu mandātu līdzekļu kreditēšanā. Es domāju, ka Ehm, turpmākajos sešos mēnešos. Tas pilnīgi noteikti turpināsies, un tas varētu būt viens no veiksmīgākajiem Eiropas piemēram šajā kontekstā. Bija arī virkne jautājumu, kas attiecās uz politiku. Ierosītajām KLP reformām un daudzgad finanšu plānu, un nu, es nezinu, šajā gadījumā man jāturs no jebkādiem komentāriem uh, godīgi sakot, jo tas ir komisijas atbildībā un tāpat arī parlamenta un e, padomas atbildībā. Mums, kā ES bankā, ir vienkārši jāizteno politika, par ko jūs lemat. Mēs esam politikas īstenotāji, mēs neesam politiku veidotāji. Un tāpēc atvainojos, ja šāda veida diskusijās nevēlos iesaistīties. Nu, un tad, protams, ir jautājumi, kas saistīti ar to, kāpēc lauksaimniecība atsevišķu sektoru sastopas ar grūtībām, izjūt kaut kādu spiedienu cēnu ziņā un tā tālāk, un kas notiek ar šo attīstību. Nu, šai gadījumā arī tā ir joma, ko eh, mēs cenšamies kopumā atbi, atbi, atbalstīt, piedāvājot šo, kredī, kre, šo kreditēšanu, tātad palīdzēt izkļūt no grūtībām uh, atsevišķām lauksaimniecības sektora daļām, tā lai mēs varētu rēģēt uz šīm globālā tirgus prasībām. Tāpat arī bija jautājums no deputāta par Brexit. Nu, šai izstāšanās līgumā, vismaz līguma projektā, kas tika publicēts decembrī, ir krietna plaša sadaļa par EIB Un tur arī noteikti nosacījumi, kādā veidā Lielbritānija var izstāties arī no EIB. Un šajā sadaļā detalizēti arī aprakstīts, kādā veidā šīs sākotnēji iemaksātais kapitāls tiks atdots Lielbritānijai. Tas ir 3,5 miljārdi eiro. Nu, tā ir viena no tām sadaļām izstāšanās nolīgumā, par kur faktiski abas sarunu puses jau ir vienojušās. Uh, Nu, protams, nav jau tā, ka vienošanās ir nu, iekalta akmenī līdz brīdim, kamēr nav notikusi kopējā vienošanās. Nē, bet nu, katrā ziņā idejiski šāda, šāds risinājums jau ir izkristalizējies. Dažādi lauksaimniecības modeļi. Nu, protams, ka dažādām valstīm ir dažādi lauksaimniecības modeļi, un tas arī ir komisijas priekšlikuma tematiskais pamats, respektīvi, ka dalībvalsts var īstenot paša savu tipa pieeju eh, vienu līdzīgu mērķu sasniegšanai kopumā lauksaimniecībā. Mēs turpināsim finansēt dalību valstis eh, viņu politiku darbības, iet, politikas darbības ietveros, eh, nu, piedāvājot savu ieguldījumu viņu operatīvo programmu īstenošanā. Tātad mēs nefinansējam tikai vienu lauksaimniecības modeli vai sistēmu, nē, mēs ar līdzfinansējumu palīdzību finansējam uh, dalībvalstis viņu dažādajās izvēlēs attiecībā uz lauksaimniecību. Atbildot uz jautājumiem par mežsaimniecību, kas izskanēja no Kartie uh, kunga un Makartijas kundzes. Jā, mēs esam tie, kas uh, īsteno politiku un uh, aplūko politiku, nevis tie, kas veido šajā jautājumā politiku. Gal, tā ir īrijas valdība un Eiropas komisija, protams, to atbalsta. Un Eiropas Savienības politika arī to atbalsta. Katru reizi, kad mēs kaut ko darām kādā dalību valstī, ne tikai īrijā, tam visam ir jābūt saskaņā ar dalību valsts apstiprinājumu. Mēs nevaram neko darīt kādā dalību valstī, ja dalību valsts to neapstiprina. Tāpēc arī, ja mēs kādu uh, Uh, mežsaimniecības pasākumu finansējumu, tad īrijas valdībai ir nepieciešams tam piekrist. Mums šķiet, ka mēs īrijas uh, mežsaimniecības investīcijas šobrīd virzām daudz ilgspējīgākā veidā. Mums ir arī uh, labs fonds, ar kuru mēs sadarbojamies ar īrijas partneriem, un tas tiešām arī mežsaimniecības jomā izsniedz uh, līdzekļus. Uh, Tas vairs nav tikai monokultūras pieeja, kas līdz šim īrijā bija dominējošā pieeja, tagad jau ir daudz plašākas pieejas, kā piemēram Dānijā un arī citās Centrāla Eiropas valstīs, lai varētu uh, pastāvīgi finansēt, piemēram, tiek runāts par 30 gadu ciklu, par to, kā uh, eh, mežs tiek izcirs un attiecīgi visi pārējie posmi. Uh, kas ar to ir saistīts gan ekonomiski, gan komerciāli, tas ir ļoti pozitīvi. Un uh, tas arī palīdz nodrošināt daudz lielāku resistenci pret uh, slimībām un arī labāku ilgspējīgu risinājumu attiecībā uz klimata pārmaiņām. Tātad, ja mēs runājam par finansējumu mežsaimniecībā, tad uh, tas ir tieši tas, uz ko mēs tiecamies jebkas, ko mēs esam finansējuši, jebkāda veida pasākums, ja tur tiek pārkāpti jebkāda veida nosacījumi vai no nu Eiropas Savienības, vai no nu dalību valsts uh, likumi, tad mums ir pārkāpuma procedūra. Līdz ar to, ja jūs apskatāt kaut kur kāda veida pārkāpumus vai no nu attiecībā uz uh, Eiropas Savienības normatīviem aktiem, vai no dalību valstu normatīviem aktiem, tad jūs varat droši ziņot. Mēs sniedzam informāciju par visiem pasākumiem, ko mēs finansējam bet mēs nezinām līdz galam, kur tā, tie līdzekļi tika investēti. Kad mēs investējam kādā fondā, mums ir pienākums nodrošināt caurskatāmību, un mēs skaidri pasakam, cik daudz mēs esam investējuši, ko mēs šādi veicinām un kādi standarti. Savukārt, kur viņi tālāk investē, nu tā jau ir viņu atbildība. Bet mēs noteikti paturam atbildību attiecībā uz vides un sociālo standartu ievērošanu no šī fonda puses, un tāpēc mēs tiešām labprāt gribētu uh, turpināt šādi rīkoties. Atbildot uz jautājumu no Magines skundzes par, par, par kooperatīviem. Jā, mēs ļoti aktīvi šobrīd diskutējam par dažādu veidu pasākumiem, ne tikai īrijā, bet arī citur, ka mēs varētu finansēt uh, kooperatīvu finansējumu. Mēs jau esam finansējuši, bija pāris uh, kooperatīvu so, uh, īrijā, ko mēs esam finansējuši, ir arī daži vēl projekti, kas tiek uh, šobrīd par kurām šobrīd tiek runāts. Mums ir arī strateģiskā banku sadarbība īrijā, kuru mēs arī uh, esam izmantojuši, lai finansētu projektus īrijā. Piemēram, 330 miljoni eiro šādā veidā tika ģenerēti īrijā pagājušajā gadā. Varbūt es ļaušu izteikties manam kolēģim Werneram Šmitam, varbūt viņš varētu atbildēt uz dažiem atlikušajiem jautājumiem, piemēram, par mikrofinansēšanu un inovācijām. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētākā kungs, un labdien visiem! Tiešām ir ārkārtīgi patīkami, ka es varu būt šeit. Vēlos tikai vēl dažas lietas pateikt par to, kas jau ir ļoti labi nosekts ar mana kolēģa atbildēm. Jā, mums ir pieprasījums šobrīd no institūcijām. Ja nav kaut kāda pieprasījuma, tad mēs nevarēsim nemaz investēt. Un ja noteikumi nav pietiekami labi, tad uh, tie netiks ievērot. Tas, ko mēs esam pamanījuši pēdējos gados un uz ko es varētu atbildēt, piemēram, no Vācijas uzdotais jautājums, mēs redzējam, ka tendence ir tāda, ka MVU arvien plašāk iesaistās. Līdz ar to, ja jums ir sajūta, ka mēs šeit finansējam tikai lielus uzņēmumus un lielus projektus, ka tā tas nav. Kā jau tika pieminēts, 40 tūkstoši eiro ir tas slieksnis, un piemēram 2000. gadā 70-80% no uh, visiem aizdevumiem tieši nonāca MVU rokās, un tikai 30% bija lielākiem uzņēmumiem. Ja jums ir interese par to, ko mēs finansējam konkrētos sektoros, tad visi šie projekti ir publiskoti mūsu mājaslapā, un mums ir arī atsevišķa sadaļa tieši par lauksaimniecību. Runājot par mikrokreditēšanu, Andrija jau pieminēja mūsu sadraudzības institūciju Eiropas investīciju fondu, un šīs fonds lauksaimniecības sektorā finansē un investē ļoti ievērojami. Ja jums ir interese un jūsu vēlētājiem būtu interese saņemt informāciju par to, jā, protams, mums ir starpnieku saraksts mājaslapā, Runa ir par katru valsti, mums ir arī pārstāvības biroji, un tas attiecās uz burtiski visām dalību valstīm. Tas būtu tas, ko es vēl gribētu pateikt šobrīd. Flanagana kungs, aicinām jūs pusminūtīti ir jūsu rīcībā. Runājot par maniem vēlētājiem, kuri ar mani kontaktējies, runājot par potenciālo piesārņojumu un vidas normu neievērošanu, un, piemēram, to, ka meži tiek uh, audzēti pārāk tuvu, uh, tuvu upēm, kā es varu šeit nodrošināt to, lai Eiropas nauda netika investē, investēta, varbūt tad man vajadzētu šo informāciju nodot jums, un tad jūs to pārbaudīsiet. Um, the first and Pirmkārt, pirmkārt ir jākontaktējas ar tiešo finansētāju. Tieši to, kas niedz informāciju par ļoti konkrētu meža audzi. Taču, ja ir kaut kāds konkrēta, kaut kāda konkrēta sūdzība, par to, piemēram, ka notiek atkāpe no vides vai sociālajiem standartiem, un to var attiecināt uz jebkura meža audze īrijā. Ja jūs mums informāciju sniegsiet, tad mēs varēsim apstiprināt vai noliegt, vai uh, šī meža audze tikai kaut kādā veidā finansēta uh, patiešo vai ar starpnieku. Mēs varam to izpētīt, un ši, uh, šī izpēta būtu pilnīgi neatkarīga, to veiks starp neatkarīgo sūdzību izskatīšanas mehānismu un tad publiskosim rezultātus. Tas nozīmē, ka tiešām, ja jums ir kāda konkrēta individuāla sūdzība, mums nav nekāda problēma līdz ar to, ja ir kaut kas, ko es gribētu ziņot, nu, lūdzu dariet to. Un liels paldies! Šobrīd mēs esam izskatījuši visus jautājumus. Visi deputāti ir izteikušies. Tiešām paldies mūsu viesim. Paldies arī Eiropas Investīcijas bankas pārstāvjiem. Kā jau teicu, mēs tiešām jūtamies bagātāki, jo esam saņēmuši daudz jaunas svarīgas informācijas. Tāpēc šo punktu esam pabeiguši. Vēlreiz tiešām paldies mūsu viesiem. Lūdzu, nāciet vēlreiz. Bet, protams, skaidrs, ka laika mums vairs nav daudz atlicis. Līdz ar to vajag tagad pāriet pie, pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir lauksaimniecības attīstībā. urbānajā un, un citā vidē. Mums ir prezentācija, ko esam saņēmuši Ingo Zasādā un Anne Lepjora. Viņi ir sagatavojuši mums prezentāciju. Šo, šo prezentāciju sagatavoja Liebnicas lauksaimniecības vides izpētes centrs. un tas ir B politikas departaments. Tas ir saistīts ar to, kā notiek urbānā un pieurbāna lauksaimniecība un kā tā attīstās. Pilsētas un piepilsētas lauksaimniecība Eiropas Savienībā. Šis temats varbūt ir mazliet nestandarta, bet taču ārkārtīgi svarīgs, tāpēc ka šī šāda pilsēta un piepilsētas lauksaimniecība attīstās. Un līdz ar to nākotnē varam paredzēt ļoti nopietnus rezultātus. Tāpēc arī mums tik interesanti šo informāciju uzklausīt. Kādas 20 minūtes mēs jums atvēlēsim, lai uzklausītu jūsu prezentāciju? Lūdzu! Um, um... Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, paldies arī par šiem jaukiem vārdiem. Mani sauc Ingoza Sada, esmu no lauksaimniecības vidas izpētes sektora, esmu kopā ar manu kolēģi Anēti Pioru. Cik labi, ka mums ir šī iespēja šeit jums sniegt informāciju par uh, pētījumu, kas ir saistīts ar uh, pilsētu un pie pilsētu lauksaimniecisko vidi. Tātad jums šīs pētījums ir pieejams, jūs varat rezultātus redzēt. Prezentāciju mēs struktūrēsim šādi. Ir desmit jautājumi, kas tika uzdoti, un tie ir sadalīti četrās kategorijās. Pirmām kārtām tā ir lauksaimniecībā pilsētas vidē, tālāk ir uh, motivācija, mērķi un potenciāls. Trešais, trešā sadaļā ir politiskā un institucionālā vide, un beigās runāsim par rekomendācijām potenciālajām politikām. Pirms runāt par lauksaimniecību pilsētā un piepilsētā, ir nepieciešams vispirms eh, saprast, par ko mēs šeit runājam, par kādu īpašu kontekstu ja jau lauksaimniecība ir iekļautā piepilsētas vidē. Tā ir tā daļa, kur mēs varētu runāt gan par lauku vidi, gan arī par pilsētas vidi, kas tā kā satiekas. Un šeit ir ļoti izteikta dinamika. kur ir dažāda veida procesi, ar vien pieaug iedzīvotāju skaits, bet te pašā laikā tomēr ir arī fragmentēta administratīvā pārvaldība. Kas nozīmē to, ka ir dažāda veidā spiediens, un tas tiešām varam teikt, ka šāda piepilsētas vide ir ļoti īpaša un tāpēc ir atsevišķi jāizdala pilsētas un piepilsētas lauksaimniecību. Lauksaimnieki, kas, kas darbojas šādos reģionos, šiem lauksaimniekiem ir ļoti nopietnas problēmas, tāpēc, ka viņiem ir nepieciešams sacensties gan par zemi, gan arī par darba rokām. Bet te pašā laikā, un tas savukārt ir tiešām jāuzsver, ņemot vērā to, ka patērētāju tirgus savukārt atrodas ļoti tuvu, tad, protams, rodas arī zināmas konkurences priekšrocības. Un tātad piekļuva tirgum ir ļoti pozitīva. Te var būt arī uh, dažādas pilsētu kopienas, kas var veicināt uh, lauksaimniecības attīstību, un tāpēc arī radusies situācija, ka lauksaimniecība šajā, šajos rajonos, protams, ir piedzīvojusi dažāda veida pielāgošanu un ir izveidojušies modeļi, par kuriem mēs varētu runāt. Pirmam kārtām runājot par tādiem lauksaimniecības paveidiem, kas vispār atrodas pilsētas kontekstā, pilsētas vidē. Un šeit, protams, ir pirmām kārtām jārunā par tehnoloģiskiem risinājumiem, bet arī par kopienas aspektiem. Te runa ir gan par mazdārziņu kultūru, gan arī par citām lietām. Tātad mums šeit ir nepieciešams saskatīt kopīgās iezīmes un kā šie lauksaimniecības pasākumi tiek īstenoti. Runa, protams, ir, ja mēs runājam par pilsētu, par nelielām platībām, piemēram, tie var būt tādi piemājas dārziņi, un parasti viņiem nav nekādas lauksaimnieku uh, izglītības, neobligāti viņi arī ir uh, ieinteresēti tajā, lai, lai gūtu peļņu. Dažos gadījumos pat tiek izmantots varbūt pagaidu platības, bet tas atkal nozīmē, ka ir izstrādātas metodas, arī novatoriskās metodas un risinājumi. Pēc būtības mēs varam nošķirt dažādus lauksaimniecības apjoma veidus. Jāsacena, ka runa šeit, protams, ir par nelieliem apjomiem. Ir arī dažādas personas, kas iesaistās. Lielākoties mēs šeit nerunājam par tādiem īstiem lauksaimniekiem, mēs runājam vienkārši par pilsonisko sabiedrību, kurai ir interese par, var teikt, lauksaimniecisko darbību. Un tad līdz ar to arī uh, cilvēku iesaistas līmeņi, protams, ir dažādi. Tātad mēs esam sadalījuši šeit uh, uh, trīs veidus. Vai nu mēs runājam šeit par vidi, par to, kā kaut kas tiek audzēts savām vajadzībām, respektīvi mazie mazdārziņi, vai arī kopienas vajadzībās, vajadzībām. Tie ir arī sociokulturālā dimensija. Nu, piemēram, varbūt kādi nelieli dārzi uh, skolas eh, teritorija netālu no skolas, no bērnu dārziem, bet, protams, varbūt arī komerciālie, komerciālie risinājumi, piemēram, eh, dārzi, kas, eh, vai dārzeņi, kas tiek veidoti uz māju jumtiem, nu, piemēram, to var attiecināt arī uz sēņu audzēšanu pagrabos. Un tālāk mēs jau virzamies uz piepilsētas uh, vide, šeit jau varētu teikt, ir drīzāk tāda standarta lauksaimnieciskā prakse, kas būtu saskatām arī lauku reģionos kaut kādā mērā, bet tā kā joprojām šeit ir izteikta pilsētas tuvuma ietekme, tad var konstatēt, ka ir atšķirība salīdzinot ar lauksaimniecību lauku reģionos. Un kopumā, un tas, manuprāt, ir jāņem vērā, ir tas, ka šajos rajonos lauksaimniecība pēdējos desmit, uh, gadu desmitos ir mainījusies. Ja mēs paskatāmies, piemēram, pa se, par 70. gadiem, tad tika runāts par to, ka lauksaimniecībā piepilsētā vai pilsētas ēnā tika negatīvi ietekmēta, bet šeit savukārt eh, notiek šobrīd citi procesi, attīstās tehnoloģijas, kas padara šo lauksaimniecisko ražošanu diezgan pozitīvu. Šeit mēs esam saskatījuši četras stratēģijas. Tas iekļauj gan, gan īpašu ražošanu, parasti tā ir ļoti intensīva vai arī tiek, tiek audzētas kultūras, kas ir augstās, augstās vērtības kultūras, un arī tiek pielāgotas, pasā, pielāgotas pasākumiem, ko pieprasa patērētāji. Tad varam runāt arī par tādu tradicionālo risinājumu, par īso piegādes ķēdi, piemēram, par piegādēm uz vietējiem tirdziņiem, ja piegādāt no laukiem, tad tas dažos gadījumos tiešām tas ir ļoti garš ceļš, bet šeit savukārt jā, dažos gadījumos tiek izmantoti pat digitālie risinājumi, lai varētu nodrošināt šo saikni ar patērētājiem. Diversifikācija. Runājot par saimniecību ienākumiem, arī tas ir tas, ko mēs esam saskatījuši piepilsētu saimniecībās. Tas, protams, ir ļoti svarīgi. Te, tie var būt gan arī ienākumi no turisma, no apmeklētājiem un tā tālāk. Un tas pēdējais aspekts, pēdējais risinājums, un to var salīdzināt ar eh, lauksaimniecību pilsētās, ir arī tas, ka šeit ir arī uh, uh, uz, uz kopienu vērsti risinājumi, piemēram, dažāda veida pasākumi, kuros ir uh, iesaistīti arī iedzīvotāji. Ko mēs esam mēģinājuši šeit saprast? Mēs pamanījām uh, diezgan plašu diversifitāti, runājot par lauksaimniecības, lauksaimniecības veidiem, arī par dažādu veidu interesēm. Un tad mēs saskatījām, ka jā, ka ir potenciāli labumi, un tie var būt ļoti, ļoti dažādi. Nu, piemēram, ja ir uh, vairāku spēļņu vērsta lauksaimniecība, Tas, protams, ietekmē ekonomisko vērtību, tas ietekmē jaunu darba vietu radīšanu un ienākumu palielināšanos. Bet te pašā laikā pilsētas un piepilsētas lauksaimniecība var veicināt arī vides faktorus, arī pilsētu iedzīvotāju izpratni par biodažādību Un to var darīt, izmantojot par visam vienkāršas, maza apjoma uh, lauksaimnieciskās formas. Ir arī sabiedrībai daudzi labumi no šāda veida lauksaimnieciskās darbības. Piemēram, uh, pilsētu iedzīvotāji saņem vajadzīgās zināšanas par uh, kultūru audzēšanu, arī notiek kopienas savstarpējā saliedēšana Un mēs arī esam pamanījuši, ka ir arī labumi veselībai, sociālai, sociālās uh, saimniecības un tā tālāk. Un pirms es došu vārdu manai kolēģei, es gribētu uzsvērt, ka pilsētu un piepilsētu lauksaimniecībā mēs esam konstatējuši tādus lauksaimnieciskās darbības veidus, kas varam teikt, ka lauksaimniecība ir lielākā mērā pielāgojusies pilsētas iedzīvotāju vajadzībām, un tagad tā var sniegt ļoti daudzus labumus, dažāda veida labumus. Un tas var kalpot gan par tādu iespēju lai varētu tiešām iegūt kvalitatīvas produktus. Bet tagad lūdzu man kolēģi Aneti. Uh, Paldies, godāmie komitejas locekļi. Es labprāt paturpināšu ar nākamo attēlu, jo mēs noteikti arī izpētījām ieguvumus un arī apdraudējumus. Uh, Piekļuve zemes platībām ir viena no lielākajām grūtībām. Jūs jau dzirdējāt, ka, ka ir grūtības ar zemes ieguvi, fragmentāciju. Un tas eh, diezgan sāsina konkurenci mazajiem ģimenes uzņēmumiem, kā arī jauniem uzņēmiem. Un tāpēc arī tiek runāts par citiem jauniem uzņēmumiem modeļiem. Otrs, otrs ierobežojums ir tehniskie risinājumi, kas vēl nav pilnībā izstrādāti un pieņemti. Tad, ja ir kādi sākuma projekti, tad tur ir, ir arī augstāks investīciju izmaksas un tā tālāk. Tālāk ir arī grūtības sakarā to, ka pietrūkst zināšanas lauksaimniecības jomā un ir ļoti liela pelēkā zona, kur mēs nesaprotam, kas ir īsti vajadzīgs cilvēkam pietrūkst zināšanas, ka, ka, kas ir nepieciešams arī likumdošana ziņā, kur ņemt ūdeni, kā jādarbojas saskaņā ar ūdens. Uh, direktīvu, arī drošība darba vietā, nodokļi, kvalitātes kontrole. Tas ir arī viss neīpaši skaidrs, jo sistēma nav formāla, bet šī neformalitāte doda arī piemēru, jo mēs redzam daudzus piemērus, kā notiek transformēšanās. Un e, tiek re, reakcija pret globāliem virsītājspēkiem un redzam, ka ir augstāks jauniešu īpatsvars un vairāk ir sieviešu piepilsēts dārziņkopībā un mēs esam redzējuši arī diezgan veiksmīgs piemērs, kā piemēram bēgļi mm, daudz kulturāli tiek integrēti sabiedrībā. Arī ekonomiskai transformācijai ir ļoti liela nozīme. Proteīna kultūras, pie pilsētas lauksaimniecībā ir jāpiemin. Un šajos reģionos ir arī lieli pārtikas uzņemšanas centri. Šeit ir gan iespējas, gan arī ierobežojumi. Mēs redzam ļoti daudz dažādu iesaistīto, kas darbojas eh, sakarā, saskaņā ar savām paradigmām. Un, un Tad šeit arī mēs analizējām ierobežojums darbībai. Tālāk eh, jautājums par motivāciju. Šeit mums ir jānodala lauksaimnieku perspektīva, kur mēs redzam liels iespējas attīstīt biznesa modeļus, dažādas diversitētās ģimenes fermas, jauniem dalībniekiem ir vieta. Un ļoti svarīgi arī atzīt to, to ka ir iespējams sadarboties arī ar patērētājiem. Nevienmēr tas ir iespējams lauku rajonos. No patērētie perspektīvas šeit jāpiemina apmierinātības trūkums ar globalizēto pārtiks sistēmu, viņus interesē arī izsekojamība un mainās arī patērēšanas paražas. Uh, Tālāk jautājums par pārtikas nodrošinājumu. Te mums nebija pietiekami daudz faktu un datu, un tāpēc mēs nevarējām šeit šo potenciālu pilnībā izanalizēt. Un zinātniskā plāksne mēs redzam, ka drīzāk vajadzētu runāt par pārtikas suverenitāti, nevis nodrošinājumu, kā ir ar kvalitāti, kā ar diversitāti. Bet šeit ir dažādas pieejas, kā kvantificēt šo nodrošinājumu, arī dažādi veidi kā uh, kalkulēt, teiksim, cik produktīvi ir dārziņi uz māju jumtiem. Uh, redzam, analizējot, ka ir ļoti liels bioloģiskās dārzkopības īpatsvars, arī pieņemšana no sabiedrības grupas, uh, un diezgan liels ir rezervācijas vai iebildumi attiecībā pret high-tech tehnoloģijām. Tālāk par institucionālo vidi, kas ko dara šajā līmenī Eiropas Savienībā. Es īstenībā gribēju aicināt jūs ieskatīties mūsu pētījumā tur ir ļoti daudz šīs informācijas, dažādi tīkli, dažādi piepilsētas reģioni un platformas. Ir arī atsevišķi fondi un organizācijas, viņi strādā saskaņā ar savām iniciatīvām. Globālā līmenī ir arī programmas, kas darbojas e UN, UNEP un FAO ietvarā, un tad ir arī šāda perspektīva. Eh, pateicoties finansējumam pētījumiem, iepriekšējā ietvara programmā, kā arī programmā apvārsnes 2020, mēs esam saņēmuši arī ļoti daudz faktu līdz ar to. Uh, Mēs redzam, ka šeit ir daudz dažādi ieguvumi, arī piekļuve. Un piekļuves jautājums, tie, naudas pieejamības jautājums ir atspogļots arī mūsu pētījumā. Tālāk ir par politikas mērķiem. Mums ir lauksaimniecības eh, politikas mērķi, bet eh, šādām piepilsētas saimniecībām mērķi nav izvirzīti, varbūt tāpēc, ka šeit ir citi iesaistīti atšķirīgi no tipiskās lauksaimniecības un jautājums tad ir atšķirīgs. Eh, at, tikai atsevišķi pasākumi tiek piedāvāti. Ir investīcijas atbalsts, arī atbalsts pārtikas ķēdes virzībai. Ir arī jāatzīmē, ka šie projekti netiek ietverti līderu projektos. Sakarā ar to, ka parasti šie projekti tiek izvērti tur, kur ir liels iedzīvotāju blīvums. Bet um, par uh, lauksimniecības politiku turpinās konsultācijas un uh, Dalībvalstis eh, pašas var lemt, vai šeit ir atbilstība KLP principiem. Šeit ir arī citas politikas joms. Es tiešām negribu detalizētāk stāstīt, to visu var izlasīt ziņojumā, bet ko es gribu pasvītrot, eh, ka šeit ir ļoti dinamiski, ļoti svarīgi stratēģiskie tīkli un arī jaunas pārtikas pro, produktu politikas tieši attiecībā uz piepilsētas teritorijām ir jauni aktieri, pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas ir dažādas perspektīvas dažādiem šiem aktieriem, gan pārtika, gan skolas, gan um, izmēģinājumu lauciņi, uh, ir dažādas struktūras, tā kā pārtikas padoms, uh, un ir arī attiecīgi plāni, un uh, ir paredzēts arī izveidot lielu pilsētu tīklu šiem struktūrām ir dažādi instrumenti, pie, piemēram, ir dažādi plānošanas instrumenti, zonēšana, atsevišķi pārtikas plāni, ir e, pārtikas plāni, kas ir integrēti lielākos plānos, arī pārtikas jautājumu plānošanas jautājumos tiek ņemt vērā, bet ir arī ļoti daudz barjeras, piemēram, nepietiekama integrācija starp tēmām, arī starp pilsētu departamentiem arī neskaidra vietējās reģionālās nacionālās kompetences sādali, un arī tādi jautājumi, ka ir nepietiekama saskaņa starp daudz līmeņu politikām. Un e, tag, tagad es jau esmu norunājusi līdz galam gandrīz, vai ir palikuši tikai ieteikumi. Uh, Mēs redzam, ka pilsētas un piepilsētas iniciatīva tā nav tāda joma, kuru vajadzētu attīstīt atsevišķu politiku un ietvert to kā LP, bet mēs uzskatām, ka tas ir līdzeklis, ar kur palīdzību var izvērst plašāku diskusiju, un tā varētu būt arī tāda daļa no plašākas stratēģijas, veidojot politikas mērķus, un šo jautājumu varētu likt uh, darba kārtībā nākotne, jo šeit ir runa par dažādām transformācijām, ir iespējams arī integrēt dažādus skatus arī uz reģionu attīstību. Un e, šī te e, teritoriālā lieta, lauku un pilsētas jautājums ir iespējams to virzīt uz priekšu, šo teritoriālo integrāciju varētu uzskatīt par tādu tā kā mācību lauku un varētu redzēt, kā darbojas šīs dažādās miedarbības. Ir arī ļoti daudz pozitīvu momenti, ne tikai pārtiks joma, un ir ļoti interesanti tālāk vērot, kā nu, attīstīsies šī daudz līmeņu integrācija. E, šī pēdējā tendence ir saistīta arī sektoru integrāciju. Te varētu būt veidi, kā ņemt vērā sabiedrības prasības, prasības, attiecīgais debašu apjoms vai diskurs, kas piešķirs leģitimitāti noteiktiem strateģiskiem lēmumiem vai lokāliem un reģionāliem lēmumiem, kas tālāk tiks atspūgļota arī Eiropas kontekstā ir nepieciešams strateģiskais redzējums visos šajos līmeņos. Mēs eh, arī esam izstrādājuši dažādus modeļus, piemēram, ietvērot piekļuvi zemē, piekļuvi tirgumu, tā tas varētu attīstīt eh, arī varētu domāt par to, kā attīstīt piepilsētas tirdziņus. Šis arī varētu būt risinājums integrācija. Un visbeidzot, lauksēmniecība ir ļoti svarīga nozare. Lauksaimniecības aktivitāti ļoti pozitīvi uztver. Tā ir iespēja mācīties, ir iespējams arī izmēģināt dažādas politiskas pārmaiņas šī piepilsēta saimniekošana ir ļoti dinamiska, telpaziņā interesanta. Šeit ir iespējams izvērst dažāda veida lauksaimniecības darbības, ir daudz dažādi ieguvumi gan sabiedrībai kopumā, gan ekonomikai, un mēs arī koncentrējam, ka šeit ir ļoti daudz politikas lauki bet ir nepieciešama labāka integrācija, lai labāk un mērķiecīgāk veidotu politikas mērķus, arī līdz ar to sagaidītu labākus, konkrētākus rezultātus. Šo piepilsētu saimniekošanu varētu uzskatīt par lomu modeli, kā integrēt dažādas stratēģijas, bet noteikti ir jāskatās, kā var panākt mērķus Uzskatām, ka zināšanas ir svarīgas, politikas integrācija, jāiekļauj arī plānošanas aspekts. Eh, ir noteikti mehānismi un instrumenti, kas ir jāņem vērā pilsētas piepilsētas saimniekošanā, bet mēs ne, nerekomendētu izstrādāt atsevišķus pasākumus un atsevišķu politiku. Paldies! Liels paldies! Ehm, tagad mēs esam gatavi dot vārdu arī deputātiem. Un pirmais runā, runātāja Gārsīs kundze. Liels paldies priekšsēdētāji. Es gribēju pateikt, ka mans uzvārds ir Irāns. Es neesmu ne Garsī. Nav tik daudz Es nezinu, kāpēc jūs saucat mani par garsību, bet Herants eh, ir mans uzvārds, un te, mūsu nav te tik daudz, varētu arī paturēt prātā manu uzvārdu. Eh, paldies, paldies visiem runātājiem, kas eh, izteicās par pilsētas un piepilsētas saimniekošanu. Es esmu ģeogrāfe, es saprotu, cik svarīgi ir šī saikne. Es nāku no pilsētas eh, teritorijas, kur, kam ir arī apkaime. Agrāk apkaime ar piepilsētu pilsētu bija saistīts kopā. Es pati nāku no maza reģiona, un šajā galvaspilsētā arī tagad joprojām ir ļoti daudz pie, pie, piepilsētas saim, saimniecību. Uh, ir Riohas apkaime, un ļoti liela daļa šajā reģionā tiešām ir nodarbojas ar šo eh, piepilsētas saimniekošanu. Uh, ir mm, tāda lieta, ko es uzskatu, kas būtu jātīsta, jo šeit es redzu ļoti daudz ieguvums, bet jūs arī runājat par saviem ieteikumiem, priekšlikumiem, runājāt par to, cik svarīga ir kopīga lauksaimniecības politika, kā jāsaista pilsētas un piepilsētas konteksts. Es domāju, ka tas nav pareizi, tā ir kļūda. Tā ir, varbūt mm, tiešām mēs domājam par, ka zeme un teritoriju tā tiek sadalīta nepareizi, un mums ir nepieciešama integrēta pieeja. Es to saprotu kā geogrāfs, bet um, ir šī kļūda ļoti bieži lauka attīstību saista ar laukiem. Nedomā, ka lauksaimniecība varētu saistīt arī ar pilsētas teritorijām, un te ir, to varētu pat uzskatīt par tādu tā kā projektu vai programmu Ir kāda programma jau tagad, kas vairāk fokusējas uz, uz arhitektūru, bet varbūt šajās, šajās programmas, kas ir, vajadzētu ņemt vērā arī piepilsētas saimniecības faktoru. Šeit ir par mazvērības. Vairāk šajās pilsētas programmās ir runa par uh, par um, parkiem un dārziem pilsētas ietvarā, un maz vērības ir pie, pievērsts uh, pie pilsētas mazdārziņiem, piemēram. Uh, Tātad ir nepieciešami instrumenti. Un varbūt varētu arī izskatīt esošos instrumentus, kas attiec uz uh, pilsētu, un jāiekļau arī piepilsētas mazdārziņu un tā tālāk. Šobrīd mēs runājam par KLP. Uh, lauku plānos eh, noteikti jāņem vērā arī piepilsēta saimniekošana. Es negribu runāt par lauku plāniem, bet es gan nezinu, kā mēs īstenosim šos plānus, jo šeit ir tāda šķirtne starp pilsētu un laukiem. Mēs varbūt varētu arī kaut kur paz, pazaudēt sevi, ja mēs centīsimies visu kopā to sasēdīt. Andriju kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties eh, jums par jūsu izklāstu. Ir skaidrs, eh, ka šeit ir eh, problēma. Tā nav maza problēma, tāpēc arī jautājums jūs stāstījāt par to, ka tas ir jauns fenomens, kas gan pieaug un paliek lielāks, bet te ir jautājums, kas saistīts ar kopējo KLP kā, kā, kā tas ir, lai nebūtu kļūdu, lai mēs konstatētu, kas ir jādara. No vienas puses ir jābūt mēreniem, bet ka mēs, ka tik mēs nez, nezaudējam šo uzticību, no vienas puses ir patērētājs un pārtikas piegādātājs. Uh, No vienas puses mēs šeit fokusējam savu uzmanību uz pilsētu un e, piepilsētu, bet e, vai mums nevajadzētu drīzāk domāt par tādām mūsdienīgākām pilsētas problēmām, par situāciju pie, rajonos? Uh, Eh, bet ar šo ir saistīta arī pārtikas joma. Šodien eh, patērētāji eh, ir tie, kas nosaka visu, kas pasūta no pārtikas ķēdes aizvien vairāk, vairāk pilsētu iedzīvotāji kļūst par patērētājiem, prasa pārtiku, un pārtika ir saistīta ar cilvēku veselību, tas viss ir jāgarantē. Un pilsētas eh, situācija prasa eh, arī to, lai dārzeņi tiktu ražoti tuvumā, jo te ir šie augļi un dārzeņi, ko mēs gribam ēst, un tiem ir jābūt viegli pieejami. Eh, kā ir ar jums, jūsu ziņojumu, vai jūs esat pē, pietiekami labi pētījuši esošās politikas? Ja mēs ne pievērsīsim uzmanību eh, pārtiks avotiem, kas atrodami arī tūmā, tad politika nebūs pietiekami laba. Man ir jautājums, atbildes nav, bet eh, es eh, katrā ziņā gribētu atzīmēt, ka jūs savā ziņojumā arī atzīmēt, kā teica kolēģi, tam, ka ir, eksistē dažādas teritorijas, pilsētas, piepilsētas un jādomā par papildināmību. Uh, jo ir vietas, kur dzīvo mazāk un kur dzīvo vairāk. Un ir ļoti daudz jautājumu, ko uzdod cilvēki, kas dzīvo savā vidē, rajonos. Visa lauksaimniecība attīstās un, un es nevaru iedomāties, kādi scenāriji varētu būt šai ziņā, kāds būtu mērķis Eh, jūsu novērojumi ļoti interesanti, bet eh, paldies par šiem faktiem. Bet kā ir ar arī ar sociālām saiknēm? Šodien mēs redzam, ka pilsētu kontekstā tiek sarautas sociālās saites atkal ar pārtiku par pārtiku runājot. Tas ir ļoti liels eh, dzīves elements, arī izaicinājums un risks šai sakarā. Uh, Uh, par iedzīvotāju blīvumu runājot, un ir nepieciešams nodrošināt tātad vairāk pārtiks un jāadaptē politikas, un jādara tas precīzāk, ka mēs gribam uh, mūsu darbus uzlabot un padarināt, ņemot vērā mūsu politiku nākotnē. Erika, zauvažoju, ka mūvīju 4 minūti. Lielas paldies! Jūs saprotat, ka jūs runājat 4 minūtes no vietas, saka priekšādātājs. Tālāk Hauslinkungs, lūdzu. Jā, nu, Eriks tagad ir noteicis zināmu olekti, ne? Nu, man ar te četras minūtes. Liels paldies par šo pētījumu. Nu, es domāju, ka šis nav tas eh, jautājums, ko mēs varētu ar KLP sasaistīt, ja nu, tā ir, tad, tad, tas ir tas mērķis. Katrā ziņā pilnīgi cita veida, varbūt veicināšanas līdzekļi vajadzīgi šāda veida projektiem un tālāk, bet es domāju, ka tam nav saistības ar KLP. Tas drīzāk ir tāda kulturāla vērtība, manuprāt. Vācijas gadījumā ir ļoti daudz tādu reģioni, eh, kas mm, tiešām arī izdara centienus lai šādā veidā, reģionālā nu, veidā pabarot iedzīvotājus. Nu, tas, tas ir arī tā, tāds cīniņš pret globalizāciju no iedzīvotāju puses. Un šāda veida centieni, protams, ir jāatbalsta. Jā, ļoti labas iniciatīvas un iniciatīvu kontekstā pastāv arī konkrētas problēmas, ko iespējams atrisināt. Nu, piemēram, nezinu, piepilsētā. Es pats esmu no Frankfurts. Nu, tur zemes cena ir milzīga. Viens hektārs maksā, nezinu, pusotru miljonu eiro. Nu, un, protams, šī pilsēta pamazām iestiepjas lauku teritorijā un tā tālāk. Nu, tā kā varētu šito visu, šo visu projektu iesaistīt arī kaut kur ar pilsētvidas plānošanu, sasaistīt un tā. Otram kārtām, nu, tīši no nu, tādām pilsētvidas instīm runājot, mēs īsti neatbalstam partizānisko uh, Ehm, ehm, da, nu, lauksaimniecību. Nu, Tur taču Gogalē ir arī ārkārtīgi daudz satiksmes un attiecīgi emisiju un noslogojumu. Arī tas ir problemātiski šai gadījumā. Bet viens konkrēts jautājums man tomēr ir. Ir taču arī tādi projekti, kas ir, kas ir pielāgoti kaut kādai konkrētai pil, pilsētvietā, nu, piemēram, šie jumta dārzi un tā tālāk. Nu, kā varētu, piemēram, šādu veidu projekts iesaistīt jau sākotnē pilsētvidas plānošanā, jo tas taču ir atbilstīgi. Un visbeidzot finansējumu šādiem projektiem. Tie jau pārsvarā ir tādi projekti, kas nāk no pašu iedzīvotāju iniciatīvas, eh, viņiem paši, nu, protams, ja viņiem būs vēl tālāks finansējums, jo labāk, bet principā jau viņus finansē paši um, iedzīvotāji. Paldies, nākamais runāt, Saģņokungs. Jā, nē, nu šad un tad man patīk, es piekrītu zaļajiem lobētājiem. Uh, Un es piekrītu, katrā ziņā viņiem, tad, kad viņi runā par pārtiks, eh, izšķērdēto pārtiku, kas aiziet atkritumos, un tas pilsētvidēs ir ļoti aktuāli. Nu, mēs arī līdzīgi rīkojāmies. Mēs atkritumus izbarojām cūkām, bet nu, tas vairs nav moderni, nu, stulbi. Mm, Galu galā tā cilvēki bija ieinteresēti nu, tajā uzzināt mm, kaut ko vairāk par lauksaimniecību, Un gal galā nu, no cūkas apēst ir iespējams pilnīgi visu, izņemot varbūt kviecienu nevar apēst. Nu, ehm, nu, regulējums visu šo situāciju ir padarījis par sarežģītu. Mums pat ir īpašs vārds, kā mēs apzīmējam to, kad cilvēku darbības atkritumi, pārtiks atkritumi tiek izbaroti cūkām. Bet, eh, nu, ir pilnīgi noteikti tā iespējams rīkoties, ja ir, nu, ievērot atbilstīgi principi, un labprāt patiktu pie tā visa atgriezties. Nu, pasieties, tur pie vienas no šīs ātrās ēdināšanas iestādēm žurkas burtiski stābeļiem skraida. Nu, viņš šos atkritumus vienkārši ātri savāktu, pēc tam izbarotu cūkām, manuprāt, tas būtu krietni lieliski, tas būtu, mm, tas nozīmē, atrisinātu problēmu un tā tālāk. Es esmu arī pamanījis, tas, ko, ka tajā, ko jūs saucat par uh, piepilsētas lauksaimniecību, es to saucu, sauktu par lauksaimniecību, kas ir pietuvināta pilsētai. Nu, es nezinu, ja jūs kaut ko vēlaties darīt, uh, Um, tā aktīvi kā lauksaimnieks pietuvināti pilsētai, tad jūs sastopaties arī ar tādu lietu kā vandālisms. Cilvēki uzskata, ka ir vienkārši smieklīgi, nezinu, apmētāt jūsu dzīvniekus, samest akmeņus jūsu mm, ražas laukā un tā tālāk. Un nu, tad arī šāds risks pastāv, bet neskatoties uz to, Protams, nu kaut kādi panākumi jau ir gūti, nu vismaz vienā otrā slēdā, ko jūs parādījāt, tā vidi izskatījās ļoti pilsētniecis, ne tik ļoti pilsētniecis, ka tīsāk tad lauku vide jau. Uh, Bet, nu, katrā ziņā investīcijas bū, nu, šajā virzienā vērst būtu vienkārši līdzekļu šķērdēšana, manuprāt. Flanagan kungs tālāk. Paldies! Paldies par šo visai fascinējošo prezentāciju. Nu, pirmā lieta, kas man ienāk prātā, ja runājam par pilsētas, pilsētvidas lauksaimniecību, uh, tad ir tas, ko, tas, ko teica iepriekšējā runātā, respektīvi, ka iespēja ir tāda, ka šie produkti būs saindēti, piesārņoti. Es pats pavadīju divus gadus pilsētā ar saviem bērniem un sievu, un mēs nevarējām vien sagaidīt brīdi, kad varēsim izvākties ārā no pilsētas. bet es gribu vienkārši vecāt, vai ir kāds pētījums, kas īstenots par to, cik potenciāli piesārņot, ja, piemēram, smagais metāls, cik lielā mērā var nonākt uz šādā veidā audzētiem produktiem. Uh, Jo, protams, ka dažādā veidā ir visādas pozitīvas lietas, nu, garīgā veselība, cilvēku, tā teikt, pievēršanās tādai reālai lietai, reāliem darbiem, zemes darbiem, arī šis gandarījums, ko cilvēks gūst. Nu, tātad cilvēki vienkārši atgriežas pie realitātes e, un saprot, kas tas tāds ir pārtika, bet man tomēr rada bažas iespējami piesārņojošie elementi. Uh, Nu, protams, vēl arī marihuānas eh, legalizēšana šeit varētu kontekstuāli tikt apskatīta. Pilsētvidas eh, šāda lauksaimniecība nav nekas pilnīgi jauns. Kanādā, piemēram, eh, arī šāda veida lauksaimniecība attiecībā uz marihuānu ir atļauta. Un, un, man liekas, tas ir pilnīgi normāli. Nākamais runātājs. Lielas paldies! Paldies, ka devāt man vārdu. Paldies arī par šo pētījumu. Arī interesi sakoju līdzi jūsu teiktajiem un vērtēju arī ļoti atzinīgi to, ko jūs mums te prezentējāt. Tiešām arvien vairāk cilvēku šobrīd apzinās to, ka eh, ir iespējams sarežot pārtiku ne tikai tādās klasiskās lauksaimniecības saimniecībās kaut kur tālu laukos, bet to iespējams darīt arī pilsētā un piepilsētā. Pētījums pats ietver virkni piemēru arī no Slovenijas, kas ir valsts, ko pārstāvēs. Un man jāsaka, ka esmu bijušais mērs savulāk, un es arī kā ministrs strādāju šajā valstī un līdzdarbojos projektā, kur ietveros ehm, veidojām ehm, dār, nu, tā teikt, dārziņus un, un ehm, tādus dārzeņu vagas un skolās, lai bērni saprastu, ko tas nozīmē. Un um, tas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi. Protams, arī tādā gadījumā šie pārtiks produkti ir veselīgi, uz vietas audzēti, e, ir arī tāda pašpietiekamība, kas zināmā mērā tiek nodrošināta, un turklāt tiek sniegt informācija par tādu dzīvesveidu, dzīves stilu ar atsevišķām kaut kādām izvēlēm attiecībā uz pārtikas gatavošanu, ēst gatavošanu un tā tālāk, kas arī, manuprāt, vēl svarīgi ir tas, ka tieši šādā veidā jaunieši atkal var tikt pietuvināti tam zināšanām par to, kā, pa, no kurienes nāk pārtika, jo ir arvien vairāk tādu jauniešu, kuriem nav nekādas saiknes ar um, laukiem un kuri vairs nezina, ka piens neaug pudelēs. Nu, un es domāju, šeit jādomā par bērniem, par viņu informētību. Es domāju, tas ir labs veids, kā šāda veida nu, mentalitāti mainīt. Vēl pāris piemēri. nu, šāda veida pozitīvai pieredzei, nu, piemēram, pilsētās turētas bites. Tas arī ir visai veselīgi. Un vēl tāds pavisam nesens gadījums, ar ko sastāpos, bija, kad kāda saimniecība tādā piepilsētā faktiski sevi nu, apkopoja šo lauksaimniecības darbu, piesaistot darbam invalīdus kas arī bija nu, tāds sociāls projekts. Viņi nodarbojas ar piensaimniecību, dārzeņu audzēšanu. Tur bija arī, um, nu, tas varētu būt sasaistīts, piemēram, bērnu dārziem, ar um, pansionātiem un tā tālāk, kas būtu tūkšādi vietai ražot pārtiks produktu, kas tika nodrošināti tur, un vienlaikus cilvēkiem tur ir arī darba vietas. Tad, es domāju, no šīsām šīm lietām mums nav ko baidīties. Uh, Nevajadzētu baidīties, ka tagad pilsētas kaut kādā mm, alkatīgā veidā savas ķetnes iecirtīs lauku labumos. Nu, nē, nē, es domāju, ka arī jāņem vērā visi šie sociālie aspekti, kas nav nemaz tik mazs faktors. Paldies, ar priekšādātājs. Runātāju saraksts līdz ar to ir izsmāts. Un vērsīšos vēlreiz tad pie komisijas pārstāvi. Jums vārds. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Paldies par šo visai interesanto pētījumu, kas parāda, cik ļoti daudzveidīga ir šī pilsētas un piepilsētas lauksaimniecība. Turklāt, nu, tas parāda arī to, kādu ieguldījumu tas viss dod pilsētvidas attīstībā. Pētījumā ļoti jauki parādīts arī tas, ka šāda veida lauksaimniecības tips var, piemēram, veidot saiknes starp pilsētu un laukiem, un arī tas ir ļoti nozīmīgi mums kad runājam par instrumentiem, kas pieejami, lai šāda veida rīcību un darbību finansētu, veicinātu, nu tad eh, jāsaka, ka eh, šis pētījums jau parāda pieejamos instrumentus, nu, piemēram, lauksaimniecības politikas, invest, pāris investīcijas nav saistīts tikai ar lauksaimniecību laukos. Arī pilsētvidas lauksaimnieki var pieteikties uz šiem līdzekļiem, tas pat attiec arī uz agrovides eh, pasākumiem un tam līdzīgi. Tātad ir virkne instrumentu, uh, kas ir pieejami, un domāju, ka pētījums labi parāda arī to, ka pastāv zināma stratēģija visu šo instrumentu apkopošanā, un domāju, ka šai ziņā mm, te, tiek minēts uh, programmā līderis, Bet es domāju, ka tas nav vienīgais. Tas drīzāk ir tāds kopienas vadīts vietējās attīstības projekts kopumā. Tad nevis tiek nu, notiek kaut kādas diskusijas tādā augstā uh, plauktā, bet nē, drīzāk lūk, uz vietas tiek lemts par to specifiski, kas šai jomā vajadzīgs, ko darīt un tā tālāk. Mēs arī redzam, ka, piemēram, telpu, plā, telpu plānošana šai gadījumā ir ļoti aktuāls faktors šāda veida iniciatīvām. Un tāpēc, tad, kad runājam par politikas rekomendācijām, tad redzam, ka pētījums eh, paredz ieviest, nu, iesaka ieviest kaut kādu bonus maksājumu šādu pilsētvietas lauksaimniekiem, tajos gadījumos, kad ar to nodarbojas kāds jauns lauksaimnieks. Jauns lauksaimnieks, kas tad ir lūk tūp pie pilsētas, viņš dabū tādu tā kā papildu maksājumu, kā tādu prēmiju maksājumu par to, bet nu, es nezinu, vai Tas ir tāds pārliecinošs aspekts. Nu, vai tad šie lauksaimnieki tad tādā gadījumā ir kaut kādā veidā nu, sliktākā situācijā nekā kaut kādi jaunieši, kas nodarbojas ar lauksaimniecību attālinātā lauku reģionā? Nu, nē. Bet nu, tas katrā ziņā nenozīmē, ka šāda veida darbībā nebūtu pievienotā vērtība. Jā, jā, tāda ir un ir tāds nu, publiskais labi, sabiedrības labums, kas šādā veidā tiek radīts. Un es domāju, ka kombinācijā ar jau pieejamiem instrumentiem tas viss varētu tikt atbilstīgi arī veicināts un nodrošināts. Paldies! Tagad pāris vārdi no manas puses. Ir tā, ka lielāka daļa pilsētu attīstās zināmā veidā tas ir saistīts bijis ar dažādiem attīstības veidiem. Ja mēs padomājam kaut vai par galvaspilsētu, parasti sākotnēji tur bija arī lauksaimnieciskā ražošanā. Tur parasti bija ļoti laba augsne, kur sāka darboties vispirms lauksaimnieki. Polijā, piemēram, eksperti ir aprēķināti, mums ir kā 38 miljoni, viņi šobrīd ir aprēķinājuši, ka no lauksaimnieciskās ražošanas ir izņemts tik liels uh, platību apjoms, kas ļautu 250 miljoniem cilvēku uh, dzīvot. Tas nozīmē, ka būtu papildu iespēja kaut ko būvēt, un tas nozīmētu arī papildu ekonomisko darbību un papildu ienākumus īpašniekiem. Tā ir pilnīgi atsevišķa problēma, bet man ir jautājums, vai ar lauksaimniekiem, kas darbojas piepilsētas vidē, varbūt tur tīri vēsturiski viņi ir izveidojušies. Nē, nu, protams, ļoti labi, ka piepilsētas vidē ir lauksaimnieki, bet ja mēs runājam par lauksaimniecību pilsētā, tad jautājums ir par produkcijas kvalitāti. Jo, ja mēs šeit runātu par tipisko ražošanu, tad ir skaidrs, ka ir jābūt kaut kādiem citiem risinājumiem. Savādāk konkurētspēja pilnīgi nav iespējama, vai šāda produkcija par saražošanas cenu, par samaksu būs konkurētspējīga. Cits jautājums, protams, ir šis izglītības aspekts kā lauksaimniecība, kā izglītības elements, ka tas ir veids kaut ko darīt ar savām rokām, varbūt arī uh, invalīdi ar to varētu nodarboties vai pensionāri, un jūs jau jūtat, ka šeit ir arī pavisam cita veida funkcijas, vai nu izglītojošā funkcija, vai nu rehabilitācijas funkcija. Tā ir iespēja vienkārši izlietot savu brīvo laiku un enerģiju. tā, lai darītu kaut ko noderīgu. Manuprāt, šie jautājumi tad ļoti būtiski. Jā, es varu piekrist tam, ko teica daudzi, un tad jautājums ir, vai tas ir atkarīgs no municipalitātes, kas veicina, piemēram, mazdārziņu attīstību, vai kaut kā savādāk. Es, piemēram, atceros pirms kādiem 11 gadiem, bija netālu no Cīrihes, un tur notika, un tur tā starp, starp lielām mājām bija nelieli dārzi. Un kad tas viss sākās, es atceros, un es atceros, ka par to tika runāts kā par iespēju Varšavā, tad īstenībā negatīvi komentāri izskanēja ļoti plaši, jo šādu um, Daudz dzīvokļu māju īpašnieki un uh, iedzīvotāji nemaz nevēlēs tādus nelielus dārzus pie savām mājām, jo viņi teica, ka viņi nav nekad lauksaimnieki. Un tad jautājums tagad ir par tiem dārziem uz jumtiem. Piemēram, mums arī parlamentā ir arī tāds, tādi zaļie jumti ir kādi, ir piemēram uz jumtiem tiek audzēt speciāla kultūras, kas uh, uh, ir ļoti pozitīvas ekoloģijai. Un mēs esam redzējuši, piemēram, vairāku līmeņu konstrukciju, un tad uh, mans draugs man teica, ka jā, šāda konstrukcija ļauj uz balkona, izmantojot dažādus paveidus eh, tādās kastītēs, ir zeme, un tad var garšaugus audzēt. Piemēram, pēterseļa un tā tālāk, un visādi citi garšaugi. Tad kas tas tāds ir? Vai to var uzskatīt par kaut kādu tādu mazā apjomā ražošanu, bet tiešām runa šajā gadījumā ir par tādiem garšaugiem. Nu, atvainojiet, kas varbūt diezgan ilgi runāju. Bet tagad es ļaušu jums izteikties. Es jūs neierobežoju, bet atceramies, ka tūkošana mums ir pieejama līdz 25 pāri 6. Um, thank you. Uh... Lielas paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem! Pirmkārt, Jā, mums ir jāuzsver, ka mēs redzam šo fenomenu, ka pārtika tiek saražota arī pilsētu vidē. Mēs šeit, protams, nerunājam par tādiem apjomiem, kas tik tiešām varētu kaut kādā veidā aizstāt lauksaimniecisko ražošanu laukos, protams. Skaidri un gaiši jāpasaka, ka runa nav par to, ka kaut kas tiktu aizstāts vai arī radīt kādu jaunu konkurenci, lai pilsētvīdi un lauki konkurētu. Un šeit es vēl uzsvēršu to, ko teica Pilka kungs no komisijas, ka lauksaimniecība pilsētas vidē un piepilsētā varētu būt ir tāds tiltiņš starp patērētājiem, kas dzīvo pilsētās, un uh, lauksaimniekiem, kas saražo savu produkciju, jo tā ir iespēja parādīt, ko pilsētniekiem var dot uh, lauksaimnieku saražotās iespējas, tātad lauksaimnieciskā produkcija. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Tas drīzāk par to, lai būtu šīs zināšanas un izpratnes par to, kā vispār tiek saražota pārtika, lai pilsētnieki to atcerētos un lai attīstītu arī e, šo pašu kopienu, lai arī, piemēram, invalīdi varētu plašāk integrēties un lai varētu varbūt kaut kādu īpašu specifisku vajadzību apmierināt šādā veidā. Runa šeit nav par daudzumu, bet par kvalitāti, par to, ka cilvēkiem ir lielākās izvēles iespējas un arī plašākas, plašāka kontrola pār to, ko un kā viņi ēd. Tagad atbildot uz Hoislinga kunga jautājumu. Jūs pieminējāt pārtikas politikas padomes potenciālo iznākumu. Nu jā, ja mēs paskatāmies uz šo situāciju, ka šobrīd pilsētu vidē ir dažāda veida pasākumi, kurus veicinā pilsoniskā sabiedrība – un ka ir dažāda veida tirgus dalībnieki, kas mēģina apzināt pilsētnieku sabiedrības vajadzības un arī mēģina tagad to visu pārcelt politikā. Jā, tas noteikti ir jādara, tas ir jāņem vērā. Tad, kad mēs runājam par nepieciešamību integrēt laukus un vidi un pilsētvidi, Un, protams, padomē par to tiks runāts, un visticamāk tur ietvers būs daudz plašāks, ne tikai lauksaimnieciskā ražošana un pārtikas ražošana, bet noteikti būs kaut kas plašāks. Un šeit jūs pieminējāt to, kā var ņemt vērā šos tehniskos risinājumus, kā var plašākā apjomā saražot pārtiku pilsētu vidē. Jā, mēs arī to esam pamanījuši, tīpaši Nederlandē, piemēram, šo vairāk līmeņu tādi risinājumi ir pieejami, ir arī daudz eksperimenti. Taču, ja jautājums tiek uzdots, kā mēs to varam integrēt uh, pilsētvidē, tad ir tā, ka mums ir jāpadomā, ko lauksaimnieciskā ražošana vispār var, un tagad tiek runāts arī par dažāda veida noteikumiem, un principā ir tā, ka, ka parasti pārtiks produktu audzēšana pilsētvidē vispār netiek uzskatīta par lauksaimniecības paveidu. Vēlos arī runāt par Kasija kunga ideju, viņš ir prom, par Herans Garcia kunga priekšlikumu, kundas priekšlikumu, jo viņa runāja par politikas instrumentu un par veidu, kā var stiprināt attiecības pilsētu vidē un ka varētu to visu pārcelt arī lauku vidē. Bet eh, varu tagad jau teikt, kā ar instrumentu, ko sauc līderi, šis instruments mums jau darbojas, to jau var izmantot un varbūt kopā ar vietēju attīstības aģentūru var risināt ļoti konkrētas prasības un pieprasījumu. Tieši runāt par lauksaimniecību pilsētvidē vai piepilsētā. Jā, varbūt vēl dažas lietas, ja mums ir vēl pāris minūtes. Gribētu atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas vēl līdz šim nav pieminēti. Piemēram, pirmais jautājums, kas izskanēja, bija tieši saistīts ar šo īpašo problēmu kas tradicionālā sistēmā nav uh, pamanāma. Daudzos gadījumos lauksainieciskā ražošana īstenībā ir tikai kā tāds hobija līmenī, pa, ka pa vakariem kaut kas uh, zeme tiek kopta, kaut kas tiek saražots, un nākotnē visticamāk tā vairs nebūs. Uh, Jā, šis ir potenciāls zaudējums, ko mēs pieredzēsim, jo cilvēku sabiedrība mainās un varam teikt, ka tas vispār nekādīgi nav saistīts ar lauksaimniecību, jo parasti tiešām tie pieredzējušie lauksaimnieki, kad skaidri sa saprot, kā, uh, kā viņi var ietekmēt vide, kā daba viņus ietekmē. Tad šeit, šajā kontekstā, mēs varam runāt arī par šo izglītojošo elementu un par to, kā uh, patērētāji neusticās dažiem aspektiem. Un tad līdz ar to, ja ir šāda veida aktivitātes, tad no paudzes paudzē tiek nodotas zināšanas un izpratne par to, kā top pārtika. Jūs tikai padomājiet, cik īstenībā sarežģīti ir visi šie procesi un cik sarežģīti, piemēram, ir vadīt saimniecību. Un varam teikt, ka pašai, pateicoties šādām zināšanām, rodas arī daudz labāka izpratne par lauksaimniecību, kā, uh, kā veidu un arī kā uh, patērētāju. Jūs runājat arī par lauksaimniecību ēkās un uz ēkām. Mēs arī esam pētījuši un ko mēs esam konstatējuši savos procesos, ka mūsdienās tas netiek ņemts vērā būvējot, un, protams, šeit ir jāsadarbojas ar inženieriem, ar būvniekiem, tā lai varētu panākt tādus risinājumus, kas, nu jā, varbūt nav īstenojami pilnīgi visur, bet vismaz kaut kur ir integrējami. Tad bija jautājums par, eh, eh, par pārtikas izniekošanu, pārtikas atkritumiem. Nu jā, viena lieta, protams, ir uh, uh, maisaimniecība atkritumi, bet mēs esam pamanījuši, ir arī cita veida atkritumi vai uh, pārtika, kas uh, netiek uh, izmantota, piemēram, pēc ražas savākšanas tāpat daļa no saražotās produkcijas paliek uz lauka, un tāpēc arī jāsadarbojas ar zemniekiem, lai mēs varētu saprast, ka ir arī dažāda veida aspekti, kas ir ārpus mūsu tirgus mehānismiem. Un vai mēs mūsu stratēģijā varam paredzēt kaut kādu plašāku slēgto ciklu, vienkārši saprotot, ka ir vairāki ķēdes posmi, kuros mēs varam šos uh, pārpalikumus vai atkritumus izmantot, lai saržotu bioenerģiju. Tad vēl bija jautājums par piesārņošanu. Nu jā, mēs zinām, ka ja runa ir par smagiem metāliem, tad parasti tas ir piesārņojums no gaisa. Jautājums ir, vai tas nāk no satiksmes vai kā savādāk. Protams, tas lielā mērā ir risināms jautājums. Nu jā, pirmām kārtām varbūt vienkārši trūkst zināšanu un ir jābūt tādai pieeja, ka varbūt mēs varētu izmantot kompostu. Un varbūt tas notiek tādā veidā, kādu nepieļauj. Normatīvie akti, vai tas ir tikai papildinājums augsnei, bet dažos gadījumos tāds komposts tiek izmantots kā vienīgā augsne, un tad uzreiz rodas problēmas ar uh, nitro, nitrātiem, kas var ietekmēt arī uh, Eh, piemēram, ražošanu, piemēram, kartupeļu audzēšanu. Nu jā, manuprāt, tas viss ir izcināms. Tā izskanēja jautājums no Slovenijas par dārziem, kas jā, eh, ir eh, skolās. Jā, mēs esam kopā ar Juliānu pētījuši, tad mēs esam pamanījuši, ka šādas iniciatīvās parasti cilvēki labprāt arī uh, piedalās un viņi vēlas līdzdarboties. Šobrīd mums nav. Mums šobrīd nav vienkārši datu, piemēram, ja laiks ir ļoti labs, tad varbūt cilvēki drīzāk dosies pavadīt laiku pie ezera, nevis pastrādāt. Bet, ja mums būtu šāda informācija, tad, manuprāt, tas būtu tiešām ļoti noderīgi. Un no Slovenijas mēs redzam, ka mums ir labi piemēri. Tagad runājot par kopējā lauksaimniecības politika, par instrumentiem. Jā, mums ir robežu maksājumi un papildu maksājumi. Varbūt mēs šos papildu maksājumus varētu piešķirt par sadarbību starp zemniekiem, bet varbūt arī par iespēju, eh, ja rodas eh, tāds, tāds papildu pluss no tā, ka notiek sadarbības starp zemniekiem un patērētājiem. Un tad, tad kad mēs runājam par, par ietekmi, pozitīvo ietekmi uz, uz sabiedrībai vajadzīgo preču pakāpojumu sniegšanu, tad šeit varētu būt dažāda veida jauni labumi. Un tad varbūt jautājumi, kas būtu saistīti ar zemes saglabāšanu vai ar zemes uh, uh, kopīgo izmantošanu, līdz ar to varētu būt šeit tādi plusi. Un tad nobeigumā. Nē, vēl atbildēšu uz jūsu jautājumu. Vēl divas minūtes ir jūsu rīcībā. Jā, protams, neatbilstība prasībām noteikti ir saistīta ar to, ka, ka daudzos gadījumos uh, lauksainiskā ražošana pilsētvidē notiek uz uh, Uh, zemes, kas pieder pašvaldībām. Protams, to nevar, um, nevar ne šeit nevar saņemt finansējumu pirmajā pīlārā. Un tad nobeigumā jūsu jautājums. Jā, ir skaidrs, ka ir tik tiešām pierādījumi tam, ka pilsētas attīstījās tur, kur bija ļoti laba augsne. Jums ir absolūtākā taisnība un skaidrs līdz ar to, ka daudzos gadījumos laba augsne ir zaudēta un Un tad līdz ar to mēs e, četras reizes, varbūt izdevīgāk, varētu izmantot e, augsne. Tehniski tas, ko, tas, ko jūs pieminējāt, cauc e, par, par risinājumiem, kas ir balstīti uz dabas priekšlikumiem, un tad ir šie pilsētu vidē. Uh, zaļā zona, šeit ir gan uh, klimata pārmaiņu apkarošanas aspekts, šeit, šeit ir arī temperatūras līdzsvarošanas ef efekts, ir ļoti daudzi aspekti. Un, ja, piemēram, kāds audzē pēters seļus, nu, es nezinu, uz balkona varbūt nav ieteicams tos ēst. Tad bija arī citi jautājumi par bitēm. Piemēram, mums bija vismaz viens labs piemērs un ļoti interesanti jautājumi no jūs puses izskanējuši. Paldies jums! Lielas paldies! Paldies mūsu ekspertiem! Bija tiešām interesanti. Mēs varam teikt, esam iedvesmojušies meklēt labus risinājumus. Mums pat bija laiks visiem izteikties. Jūs redzējāt, ka es pat drīkstēju neierobežot runas laiku. Paldies visiem, kas ir sagatavojuši šo uzklausīšanu. Es tiešām uzskatu ļoti mērtiecīgi mums viss sanāca. Un es domāju, un, ka nobeigumā šodien mēs varam pateikties atsevišķi tiem deputātiem, kuri palika līdz pašam galam. Jauku jums visiem vakaru un ļoti atvainojiet, ka es arī rīt nebūšu, jo man jādodas prom, bet De Castro kungs pārņems vadības eh, grožus un noteikti darīs visu, lai būtu ļoti patīkama sanāksme. Paldies visiem, paldies tulkiem un jauku vakaru!